Okay, thank you very much. Un nu, tātad, sāksim darbu. Visiem gribu teikt eh, laipni lūgti. Šī ir ekon komiteja un eh, mūsu darba daļa ir darbs pie Eiropas pusgadu. Mēs ārkārtīgi augstu vērtējam šo dialogu, ko varam īstenot ar jums, Nacionālo parlamentu dalībniekiem. Tas ir ļoti, man, mūsuprāt, ļoti svarīgs solis pusgada izstrādāšanā. Mums ir atbildība noteikt kopējās prioritātes, un jāsaka, šī atbildība ir mainīsies, un prioritātes mainīsies nākotnē vēl vairāk. Eiropas līmenis iejauksies gandrīz visās politikas jomās. Ir paredzētas arī izstrādātas sīks valstīs specifiskas rekomendācijas katrai dalību valstī, un drīz vien tās arī tiks nodotas īstenošanai dalību valstu varas iestādēm. Tāpat laikā, protams, ir arī demokrātijas deficīts arī Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanā. Ļoti daudz, kur notiek starpvaldību viedošanās, tas notiek aizslēgtām durvīm, un tas notiek pēc atsevišķām rekomendācijām no komisijas puses. Tā rezultātā ļoti grūti identificēt, kas tad beigās lem par politikas iniciatīvām un prioritātēm, un kam būtu jāuzņems par tām atbildība. Tāpēc tagad, es domāju, mums būs ārkārtīgi interesantas debatas kā daļa no šī vingrinājuma, kura ietvaros vēlamies visu šo procesu padarīt daudz eh, demokrātiskāku. Šeit ar prieku sveicu Dominiku Hanigan, kas šeit pārstāv īrijas parlamentu, tāpat arī Guntram Volfu, kas savukārt ir uh, Briseles domnīcas eh, pārstāvis. Tāpat šķiet esam samainījuši šeit nedaudz runātāju secību. Vispirms uztraus, uzklausīsim Gudram Bulfu. Uh, un Henigen kungs būs pēdējais. Es nezinu, kāpēc katreiz atkal šī secība samainās, bet es, ja runātāji piekrīt, tad varbūt tā mēs varētu arī izteikties. Katram tiks dota iespēja desmit minūtes izteikties. Uh, Un, ja būs laika, tad, protams, vēl dosim iespēju arī jums atbildēt uz jautājumiem. Un, kā jūs zināt, tad, ja jūs vēlaties uzstāties, jums jāaizpild šī lapa, šī veidlapa, kas ir jūsu priekšā. Uh, Un secība parasti, kārtība parasti tāda, ka uzstājas divi pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem un tad viens no Eiropas parlamenta. Bet tas, protams, būs atkarīgs arī no, runāt, no runāties pieteikties gribētāju daudzuma. No nu, tā tad e, gribu jūs visus šeit sveikt un Guntram jums pirmajam vārds lūdzu. Chairwoman, uh, honorable member. Priekšādātāji godātie Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputāti ārkārtīgi priecājos, ka uzaicinājāt man šodien, lai es runātu par Eiropas pusgadu un demokrātiju. Es domāju, ka iesākumā es varbūt varētu raksturot eh, to, ko uzskatām par problēmu, ar ko sastopas Eiropa. Un tālāk vēlos pāris minūtēs pastāstīt par iespējamo risinājumu, kas tiek īstenots šobrīd un kas jau ticis īstenots, un izteikt argumentus, tam, cik ierobežot šis risinājums savā ziņā ir attiecībā uz demokrātiju un ietekmu uz ekonomikas koordināciju un politikas lēmumu pieņemšanu ekonomikas jomā Eiropas Savienībā. Tātad vispirms, kāda ir problēma? Problēma, manuprāt, pirmām kārtām ir tas, ka mums nepieciešams atzīt, ka konkrētas valstis, īpaši tās valstis, kas atrodas ārpus eirozonas, respektīvi tās, kas ir Eirozonā, kam ir vienā, vienota valūta, tomēr tāpat laikā ir arī suverēnas valstis, bet tādas kā subsuverēnas valstis. Ko ar to domāju? Tas nozīmē, ka tām ir tikai ļoti ierobežota suverenitāte eh, lemspējā par vairākiem jautājumiem. Pirmam kārtām par monetāro politiku, eh, kā jau jūs visi zināt. Bet jāsaka, šie lēmumu ierobežotība attiecas uz daudz vairāk jomām. Tā iesniedz arī fiskālās politikas jomā. Uh, Un ir divi šādi ierobežojumi, kas ir ļoti skaidri redzami. Pirmām kārtām ierobežojums, ko nosaka finanšu tirgi attiecībā uz valsts parādu vērtspapīriem. Esam redzējuši, ka, piemēram, lūk, dalībvalsts Eirozonā ir sajutušas ievērojams spiedienu šādu vērtspapīru izdošanas gadījumos un sastopas ar ierobežojumiem savā suverenitātē, respektīvi nevar pieņemt lēmumu, eh, kādā veidā tās vēlas šo deficītu finansēt, tikai tāpēc, ka lūks tirgus spiediens ir ārkārtīgi augsts. Tas ir pirmais šāds ierobežojums, ko novērojam. Otrs ierobežojums, protams, ir saistīts ar to faktu, ka tās ir Eirozonas dalībvalsts, tātad spied, eh, valsts ārpus Eirozonas ar savām monetārajām pilnvarām savukārt var rīkoties daudz plašāk attiecībā uz var, parādu vērtspīru izdošanu un tā tālāk. Nu, tā tad suverenitāte parādu vērtspīru izdošanas e, iespējām tiek e, ierobežota. Un kā teicu, otrs ierobežojums izriet no fakta, ka dalību valstīm ir vienotas saistības, kas izriet no līgumiem, un tās lielākoties ir izteiktas tieši fiskālās politikas jomā bet nesen tās ir izvērtušās arī uz citām nefiskālām jomām. Nu, un šī kombinācija tirgus spiediens un tātad saistības, kas izriet no līgumiem, tā rezultātā ierobežo šo nāciju valstu suverenitāti Eirozonā. Lūk, tāda problēma. Nu, kāda tad būtu atbilstīga reakcija šādā gadījumā uz ekonomikas problēmām, ja runājam par leģitimitāti, kas izriet no šī gadījuma? Nu, runāsim tālāk par iespējamo risinājumu, kas tiek likts galdā. Kā jūs zināt, tad lūk, tas ir šis Eiropas pusgads, fiskālā vienošanās, jeb pakts. Īsti nevar atcerēties šo saīsinājumu. Tātad TSCG šķiet līgums par mm, pārvaldību, sadarbību un tā tālāk. Tur tiek runāts par fiskālo paktu kas pēc sava rakstura ir ne tikai fiskāls, bet aiztīts arī ar ekonomikas koordinēšanu. Uh, Vēl viens elements, ko vēlos uzsvērt, ir Eiropas stabilitātes mehānisms, ESM. Tā ir starpvaldību struktūra, kuras kapacitātē ietilst sniegt finansiālu palīdzību dalību valstīm Eirozonā un gribu uzsvērt, ka tas šobrīd attiec tikai uz dalībvalstīm, nevis bankām. jo tas ir vēl solis uz priekšu, kas būtu jāsver, ja būtu nepieciešams glābt bankas tiešā veidā. Un tam būtu nepieciešams izmaiņas nacionālajos tiesību aktos, kas ļautu tādā gadījumā īstenot ESM starptautiskās tiesību normas. Pašreizējās sistēmas leģitimitāte izriet no lēmumiem, kas tiek pieņemti Eh, saistībā ar līgumu, jo, kā jau teicu, no līguma izriet šīs saistības, ar kurām dalībvalstis, eh, kas dalībvalstīm ir jāizpilda, tās apsolījušās ievarot zināmas noteikums, un tiešākā veidā, protams, šie lēmumi ir saistoši attiecībā arī uz Eiropas pusgadu, un tos pieņem padome, kas eh, lūk lem par pārliecīgu deficīta gadījumiem, bet spēlē tāpat laikā arī svarīgu lomu spriežot par makroekonomiskos nelīdzsvarotības eh, risinājumu procedūrām. Tādos jautājumos, kas saistīti ar visa veida makroekonomikām politikām, kas nav fiskāls pēc savu raksturu. Tātad skan ļoti plašu politikas, eh, ļoti dažādas plašas politikas jomas. Protams, zināma leģitimitāte šeit pastāv un Eiropas parlaments eh, ir izcīnījis ļoti sūru un smagu cīņu, cenšoties palielināt parlamentāro leģitimitāti Eiropas pusgada kontekstā. Protams, problēma ir tāda, ka uh, līgumā ļoti nedaudz kas minēts par šo aspektu, vismaz pašreizējā līgumā, un Eiropas parlaments šķiet ir jau maksimāli izspiedis visu, ko varēs no šīs no šī aspekta, no šīs sadaļas. Un te ļaujiet man uh, atsaukties uz ekonomikas dialogu, kas ļauj Eiropas parlamentam saukt pie atbildības Eiropas iestādes un atsevišķos gadījumos arī dzen piesaukt uh, eh, nacionālo dalību valstu ministrus, lai viņi tad attaisnotu, paskaidrotu savas, savas izvēles. Nu, lūk, šeit ir tāds zināms leģitimitātes elements - parlamentārā kontrole bet pārsvarā tas tomēr ir saistīts ar saukšanu pie kārtības, pie atbildības un ne tik daudz uh, ietekmi tajā brīdī, kad lēmumi tiek izstrādāti, veidoti. Uh, jo padomi ir tā, ka šos lēmumus pieņem. E, parlaments, protams, cenšas iesaistīties arī izaugsmes e, ziņojumu apspriešanā un nāk lē ar rekomendācijām, bet precīzi procedurāli soļi tomēr, piemēram, attiecībā uz stabilitātes un izaugsmes paktu, e, lielākoties ir saistīti ar lēmumu pieņemšanu tieši padomē un komisijas ierosinājumiem. Leģitimitātes problēma tepat laikā ir ļoti lielā mērā saistīta ar to, cik efektīvs var būt šis darbs. Pētījumā, kurš ir jums pieejams, tur splauktiņa, eh, mēs runājām par šo jautājumu, skatījāmies, cik lielo mērā nacionālajie parlamenti bijuši iesaistīti šajā kopējā pasākumā, kas saucas Eiropas pusgads. Un mēs secinājām, mm, ka faktiski uh, Eh, pēc tam, kad ir, ir eh, rekomendācijas izdotas, vajadzētu būt debatēm nacionālajos parlamentos. Bet jūs nacionālajos parlamentos tomēr netiekat pilnībā ieskaist, iesaistīti darbā. Protams, tas ir atšķirīgi no valsts uz valsti. Bet katrā ziņā pilnā līmenī šī leģitimitāte netiek nodrošināta nacionālajos parlamentos, tos iesaistot. Leģitimitāte, protams, eh, ir saistīta ar efektivitāti arī tādā ziņā, ka tikai tie, kam tad ir gala lēmumu pieņemšanas svara un lielākoties budžeta jautājumos tie, protams, ir nacionālajie parlamenti, tikai tad, ja šie parlamenti pilnībā pārliecināti, ka paredzamā rīcība, paredzamie pasākumi un politikas būs efektīvas, viņi piešķir līdzekļus tiem. Pie kā tad nonākam? Tā visu brīdi esam situācijā, kur esam starp divām sistēmām Ļaujiet man eh, tad varbūt raksturot šos trīs scenārijus. Man gan vēl ārkārtīgi maz laika palicis, nezinu, vai paspēšu. Bet, nu, pirmais scenārijs ir tas, ko vērojam šeit, šajā telpā. Lūk, tas ir scenārijs, kur eh, Nacionālo parlamentu pārstāvi ierodas Briselē un iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos šeit, Eiropas līmenī. Priekšrocība šai pieejai, manuprāt, tās ir ļoti labs atspērienu punkts, ir eh, tas, ka tādā veidā tiek radīta telpa debatēm un tiek veicināta starpparlamentārā sadarbība. Bet es domāju, savukārt milzīgā, milzīgās trūkums šeit ir tas, ka nacionālajie parlamenti eh, spēlē tikai pavisam nelielu lomu, jo ierasties jau var tikai 3-4 cilvēki Un viņiem tad uz saviem pleciem, nu lūk, ir jāuzņemas atbildība par visu šīs situācijas izskaidrošanu saviem kolēģiem mājās un par to, vai kāds lēmums būtu vai nebūtu jāpieņem. Tas ir ārkārtīgi grūti. Otrs scenārijs būtu eh, tāds risinājums, kur Brisele dotos uz galvaspilsētām, nu tā saīsināti ņemot. Esam redzējuši atsevišķus piemērus šādu vērīcību reizī, vai piemēram viens bija Mario Draghi, kas no Frankfurts devās uz Berlīni, Mario Draghi tad Bundestāga priekšā runāja par sevis, par vēlamajiem lēmumiem un domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs tam, kā iestādes tiešā veidā sazinās ar nacionālajiem lēmumu pieņemšanas spēkiem un skaidro, kāpēc pieņems tāds vai citāds lēmums. Un tādā veidā tiek arī veicināta apziņa nacionālajos parlamentos par kaut kāda veida politikas līmeņiem un tiek veicināta arī izpratne par šādu lēmumu iemesliem un tā tālāk. Alternatīva, protams, vēl ir arī tāda, ka komisāri var doties uz nacionālajiem parlamentiem. Trešā pieeja, trešā pieeja eh, ir tā, pie kā es domāju, gal galā mēs arī nonāksim, un es domāju, ka Štefans vēl arī par to tālāk runās, un tā ir doma par to, ka mēs ejam, ā, izejam ārpus līgumā paredzētā un pavisam nopietni sākam domāt par to, ko nozīmē subsoverēna valsts balss, kam nav pilnas suverenitātes. Tātad šī, eh, un šī nepieciešamība dalīt arī šo leģitimitātes atbildību. Un kā notiek šī virzība no nacionālā uz Eiropas līmeni lēmumu pieņemšanā? Un kā nodrošināt jaunu leģitimitāti Eiropas līmenī? Un es domāju, ka, protams, ir skaidrs, ka starpvaldību eh, rīcībā šeit ir ļoti ierobežotas iespējas. Un eh, pakāpeniski vajadzētu pāriet uz tādu kā federālāku scenāriju, kas, protams, tādā gadījumā nozīmētu arī uh, lēmumu pieņemšanas struktūru izveidi šeit Eiropas līmenī, kas attiektos arī uz nodokļiem, Manuprāt, tas ir ārkārt, tās ir ārkārtīgi svarīgs pilnvars, izšķirīgi svarīgs pilnvars. Eh, tās ir ciešā mērā saistīts ar Eiropas nākotni. Un tad, protams, rodas jautājums, uh, par to, kāda veida nacionālais, par, kādā veidā nacionālais parlaments var radīt leģitimitāti. Eiropas parlaments ir viena iespēja, bet es domāju, ka vajadzētu domāt arī varbūt par Eirozonas parlamentu. Tas varbūt ir viens no risinājumiem. Lūk, tā, tas mans sakāmais. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Lieliski pārējiem turies tā, uzreiz tālāk pie Stefana Kolma. Lūdzu. Paldies, Šarona. Paldies, dāmas un kungi. man uzdeva jautājumu, kas nosaka darba kārtību, un tieši par to arī šodien runāsim. Šajā sēdē der nedaudz ielūkosties lēmu pieņemšanas teorijā. Kā šie lēmumi tiek pieņemti Eiropas Savienībā? Teorētiski raugoties, jebkurā brīdī jums ir vajadzīgs lēmumu pieņemējs, kas eh, novēro situācijas attīstību, un tad nosaka eh, rīcības variantus eh, un izvēlas tos atkarībā no tā, kas dos pozitīvāks vai negatīvāks seks. Lēm pieņemējam eh, dažkārt tomēr arī situācija, kad viņš ir tādā spiediena ietekmē. Tad, tad vai arī, ka viņam ir šim lēmumu pieņēmējam noteikti kritērijus, kur pamat pieņemt lēmumus. To visu paturot prātā nedrīkstam aizmirst arī par lēm, pie, e, pieņemto lēmumu akceptanci. Un tā savukārt būs saistīta ar to, vai tie, kur skars lēmumus, ar tiem būs apmierināti. Tad, tad tas ir patiesībā plašāk nekā šī formā leģitimitāte, par kur runāja Guntrams. Un gal galā tas noteiks katras institūcijas dzīvotspēju, šajā gadījumā Eiropas Savienības un tās integrēto struktūru. Un tagad es jautāšu, kas ir Eiropas Savienībā lēma pieņemējs? Nu, mums viena lēma pieņemēja nav. Mums ir uh, tāda kolektīva lēma pieņemšanas procedūra, kas e, tādā diezgan sarežģītā veidā nonāk pie lēma pieņemšanas. Un šī sistēma, kuras rezultātā mēs nonākam pie lēmumiem, ir daudz līmeņu pārvaldība, tā mēs to devām. Angļu valodā multi-level governance. Tas ir ļoti sarežģīts process, kurā ir iesaistītas daudzas e, nacionāla un Eiropas līmeņa iestādes, e, darboņi, interešu pārstāvi, Nacionāla līmeņa pārstāvji uh, atbild savu vēlētāju priekšā. Un tā, nu, uh, viņu leģitimitāte arī ir atkarīga no šiem nacionālā līmeņa vēlētājiem. Tas ir demokrātiskās leģitimitātes pamats. Un tomēr Eiropas politika tiek pieņemta ES līmenī. Tas notiek ar Eiropadomes un komisijas palīdzību, kas ir šī procesa, eh, šajā procesā palīgi. Lēmumi tiek pieņemtējas līmenī tātad un pēc tam nodoti nacionālajiem līmenī, kur tie skars vistiešāk pašas pilsoņas. Un tā nu mēs varam sacīt, ka lēmumu pieņemšanās līmenī ir tādā supranacionālā līmenī. Eh, un lēmpieņšanas procesi nevienmēr ir viennozīmīgi skaidri. Tad, nu, nākamais jautājums, kas izriet, ir, kas nes šo atbildību par uh, lēmumiem ES līmenī. To tiešām ir grūti noteikt, ja mēs nevaram precīzi definēt šo lēmu pieņemēju un tas lielā mērā arī ietekmēs šo lēmumu leģitimitāti. Daudzlīmeņu pārvaldības sistēma, kuras nu pat izklāstīja, darbojas tik ilgi, kamēr ES uh, dalībvalstīs pastāv uh, vienprātību, vienprātība uh, daudz maz pār politisko virzību savienības. ES integrācijas sākuma posmā tātad tika radītas sinerģijas, kopējais labums, vairuma ieguvumi. Tik uzdots jautājums, kā, kādas būtu izmaksas, ja mēs ES līmenī neintegrētos, un tā visa rezultātā tika nonākts pie secinājuma, jā, mums, mēs esam interesēti sadarboties. Un to arī atbalstīja Pareto optimums, Tātad, citiem vārdiem, visi bija ieguvēji un neviens nebija zaudētājs šajā procesā. Taču šodien, un lielā mērā tas izriet no monetārās integrācijas procesa, tagad mums tomēr ir gan ieguvēji, gan zaudētāji. Līdz ar to vairs šis nav pareto optimāls process. Lēmpieņemšanas teorijā to sauc par strateģisko aizstājumību. Mani lēmumi dos man labumu, bet iespējams uh, radīs zaudējums kādam citam un otrādi. Un tā arī rodas pārdales konflikti. Tātad mēs saskarāmies pirmo reizi situāciju, kad ir ES integrācijas procesā ieguvēji un zaudētāji. Kādas problēmas tas rada attiecībā uz leģitimitāti? Nu, protams, kāda gan interese būs e, zaudētājiem, šī procesa zaudētājiem atbalstīt šos lēmumus. Atbilde politiskās teorijas valodā būtu tāda. Demokrātiskā iekārtā uh, cilvēki e, akceptē šādu situāciju, ka viņi arī ir zaudētāji kādreiz tādēļ, ka ir iespēja nākotnes politiku mainīt. Līdz ar to sabiedrības viedokļa izmaiņas arī novedīs pie politikas izmaiņām. Un kamēr e, šādas iespējas pastāv, tad izmaiņas panākt, leģitimitāte pastāv un lēm tiek pieņemta. Taču Mēs saskaramies ar vēl vienu problēmēs e līmenī. Daudz līmeņu pārvaldības sarežģītība ES līmenī sašaurina iespējas mainīt kursu nākotnē. Un tā nu konsens vairs neveido pilsoņu tautas debašu ceļā, bet e, šie lēmumi tiek pieņemti ES, ES padomē, Eiropadomē, e, un Patiesībā to nosaka lielā mērā e nacionāls intereses, nevis ES. Un tā nu, mēs nonākam situācijā, kad nacionāls, uh, nacionālās vēlēšanas uh, noved pie um, izmaiņām, protams, nacionāla līmenī valdībām, taču mums nekad nav šāda uh, uh, liela mēroga vēlēšanas ES līmenī, kas varētu mainīt vienā rāvienā ES politikas kursu. Tas savukārt rada riskus eh, politikas lēmu pieņemšanas procesu deleģitimizācijai. Un to visu ir pātrinājis eiro krīze, kā mēs to redzam. Cilvēki vairs netic, ka viņi patiešām spēs izmainīt politikas kursu, piemēram, ievēlot citu valdību nacionālā līmenī. Un tā nu viņi vērš pret sistēmu kopumā, Ko mēs varam darīt, lai šo lēmumu pieņemšanas procedūru sistēmu uzlabotu? Vispirms mums jāuzdod jautājums, vai ir alternatīvas. Mums ir šī la pensée unique, eh, vienotā doma, un tātad mums patiesībā eh, De Gaulle sacīja, eh, ka mums ir tikai viena izvēle, ja mēs to nepieņemsim, tad mēs visi cietīsim. Eh, un tā nu mums atliek uzticēties, ka eh, lēma pieņemēja ES līmenī zina, kas jādara, un mēs viņam uzticamies. Taču tā nav patiesībā īsta eh, izvēle tad vairs. Un vai sabiedrībai tas ir pieņemams? Es domāju, ka arvien vairāk mēs redzam, ka tas nav pieņemam. Austeritāte skār dažas valstis vai reģionus skarbāk nekā citas, un tas viss noved pie deleģitimitizācijas, tas ir rezultāts mūsu lēmumu pieņemšanas procedūrām. Un ja tiek piedāvāts politikas alternatīvas, tad kur mēs tās redzam pārstāvētas? Es sarakstīju dokumentu, eh, tātad pētījumu eh, ar nosaukumu Austerity versus Growth, tātad taupības pasākumu pret izaugsmu, eh, un patiesībā es līmenī ir vienprātība par daudziem jautājumiem, bet kas spēja panākt to, ka šis sabiedrības viedoklis es lēmpiešanas procesā atspūgļojās. Nacionālā līmenī tiek pieņemt lēmumi, kas nosaka es kurs, un tie varbūt ir pretinārais interesēm. Paraudzīsimies kaut vai uz Grieķijas drāmu. Karamanlisa lēmumi radīja uh, visiem eirozonas pilsoņiem kaitējumu. Tagad ir politikas koncents, kas neapšaubām rada milzīgs zaudējums pilsoņiem Grieķijā, bet arī pat citur Eiropas Savienībā. Lūk, šāds negatīvs piemērs. Un, manuprāt, eh, Eiropas pusgadam, pusgads Eh, problēma ir tā, ka tam ir tieši šis pats loģiskais konflikts. Proti, ja nacionāla līmenī, nacionāla parlamenta līmenī jūs pieņemat lēmumus, tad jūs tos, protams, pieņemsiet atkarībā no savu vēlētā interesēm. Un rezultātā šie lēmumi nevienmēr būs uh, saskanīgi ar to, kas būtu visas Eiropas interesēs. Tādēļ ilgtermiņā es uzskatu, ka šī sistēma nespēja darboties. Apvienotā karaliste uh, Eh, kaut kā ļoti savā veidā, bet ļoti, patiesībā uzrunā šo problēmu un šo dilēmu ir nosaukus vārdā. Nu, kāds varētu būt risinājums? Varbūt subsidiaritāte. Taču subsidiaritāte nozīmē, ka galvenie politikas lēmumi ir jāpieņem viss uh, eh, decentralizētākajā līmenī, kurā vien iespējams tos eh, efektīvi pieņemt. Bet ko nozīmē efektīvi pieņemt lēmumus? Ir vajadzīgs kritērijs, kā to noteikt kas ir efektīva lēma pieņemšana. Es piedāvātu e, kā kritēriju uzdot jautājumu, kuru skar šie lēmumi. Vai e, šiem lēmumiem būs pozitīvas vai negatīvas sekas, kas tos iznesīs uz savas ādas. Eh, mēdz būt, protams, arī tā, ka uh, kādā valstī tiek pieņemta lēma, kas pēc tam ietekmēs arī citas valsts lēmums, uh, eh, citas valsts pilsoņu, teiksim, uh, labklājību. Šī uh, sabiedriskā labuma teorija uh, ir jāpatur prātā Un ja subsidiaritāte nozīmē decentralizāciju, tā tad lēma tiek pieņemta tuvāk pilsoņiem, tad um, miedarbība ar citām, uh, citām valstī, citās valstīs pieņemtiem lēmumiem tiks palielināta. Uh, taču subsidiaritāte varētu būt uh, risinājums tad, uh, ja e, tiešām tie lēmumi tiek pieņemti tajā līmenī, kur tā visefektīvāk tos var pieņemt, minimizējot ārējās sekas. Ņemsim kā piemēra atkal Grieķijas krīzi. Grieķijas pieņemtie lēmumi ir radījuši sekas, negatīvas sekas visas Eirozonas līmenī. Tādēļ ir nepieciešama centralizēta lēmuma pieņemšanas procedūra uh, par jautājumiem, kas skar visu Eiropas, visu Eiropu. Bet, lai to panāktu, eh, un tas būs jau pretunā ar eh, to, kādēļ jūs esat šeit, šajā zālē šobrīd, jums ir jānodala ES un nacionālā līmeņa kompetence, nevis viņas jāsajauc. Un es tuliņ beigšu, priekšsēdus kundze. Tātad jums pilsoņiem jādod izvēles, iespējas. Jums ir vajadzīgas ES līmeņa valdības, nevis uh, dažādo līmeņu, nacionālu un ES līmeņu sajaukšanās. Es argumentēju par to, ka Eiropas publiskais labums ir kriterijs, kur jāpieņem uh, lēmumu, un cilvēkiem, es to, es to devētu tātad par Eiropas republikā, un pieeja, kā to panākt, būtu Eiropas republikā. Tātad, uh, publiskā labuma, sabiedriskā labuma eksternalizācijas redefinēšana, pārdefinēšana, pilsoņiem tiek dota iespēja izvēlēties politikas kursu noteikti nevis valstīm. Es tos sauc par Eiropas republiku, eh, lai dzīvo Eiropas republika. Eh, eh, priekšsēd. Tātad problēma klausotos ir tāda, ka mums tomēr laiks iet uz priekšu, es jūs runu tomēr arī nepārtraucu laicīgi, un tagad došu īrijas prezidentūras pārstāvjiem vārdu eh, Hennigan kungam lūdzu, dod jums vārdu. Priekšsādātāji, parlamenta locekļi, viesi, dāmas un kungi, man ir liels prieks uzrunāt šo starpparlamentāro komiteju šodien. Paldies priekšsādātāji par to, ka uzaicinājāt mani šo debati. Es augstu vērtēju parlamentu institīvu noturēt šo nedēļu, kas veltīta Eiropas pusgadam. Un šķiet, ka šo pēcpusdienu mums norisināsies ļoti auglīga sesija. Pamati jautājumi šajā sesijā ir tādi, kurš noteiks to, kā notiks Eiropas attīstība, kā lai mēs stiprinam Eiropas leģitimitāti un Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, un arī kā lai mēs nosakām ceļu, lai nodrošinātu to, ka mēs paplašinām šo leģitimitāti ieejot dziļāk integrācijā. Un uzsākot šīs diskusijas, ir dažādi viedokļi, un manuprāt, ka pašreiz norisinošā notiekušās diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Mēs esam cerību pilni par to, ka lietas virzas pareizajā virzienā. Es vēlētos teikt, ka šis ir jau trešais fórums šīs nedēļas laika, pēdējās nedēļas laikā, kuru laikām ir bijis iespēja izvērtēt šos viedokļus un arī runāt ar saviem kolēģiem. Es runāju neformālajā eh, Eiropas lietu eh, ministru sanāksmē un vakar es vadīju uh, Kauzāka sanāksmi, kur un tās norisinājās abas Dublinā, īrijas prezidentūras laikā. Un šo citu sanāksmju tēma bija tāda, ka ir patiesas bažas, ka ir nepieciešams palielināt starp uh, valdību aspektu, jo pēdējos uh, gados ir situācija pasliktinājusies. Mums ir šī problēma jārusina uh, parlamentu un nacionālajā līmenī, lai nodrošinātu šīs savstarpēji papildinošās lomas. Uh, Un sākumā es tagad sniegšu nacionālā parlamenta lomu. Es nemēģināšu runāt visu nacionālā parlamenta vārdā, pat uzklausot Guntramu un arī citus runātājus. Es zinu, ka es neesmu viens savā nostājā, sakot, ka kopumā nacionālajie parlamenti nav bijuši pietiekami iesaistījušies nesenajās izmaiņās ekonomikas pārvaldībā Eiropā. Sniegšu jums piemēru. Manā valstī uh, mūsu konstitucionālo prasību dēļ noturēt referendumu par visiem svarīgajiem jautājumiem, kas saistīti ar suverenitātes nodošanu. Mums notika referendums par fiskālā kompakta ratificēšanu, norisinājās arī plašas debats mūsu valstī un medijos. Un mana komiteja vadīja šo debati, Mēs iesaistījām runātājus no visiem sabiedrības līmeņiem un arī no Eiropas. Arī šīs uh, komitejas priekšsādātāji bija tik laipni, viņi uzrunāja manu komiteju, lai runātu par fiskālā kompakta jautājumiem. Mēs visi zinām, ka fiskālais kompakts tas bija lielā mērā atkārtošanās no tā, kas tika uh, nolemts stabilitātes un izaugsmas paktā. Bet debatēs par līgumu mēs saskarāmies ar to, ka Eh, trūkst informācijas par to, ka daudz no pasākumiem, kas ir šajā fiskālajā komplektā, ka daudz no tiem jau pastāv, ka nesanākie eh, notikumi ekonomikas pārvaldībā vēl nav pilnībā pārdomāti un izprasti. To nesaprata daudzi mūsu parlamentārieši, noteikti liela daļa mūsu ir iedzīvotāji. Un, ja šīs sakas netiek, eh, netika izdiskutētas nacionālā parlamenta līmenī norisinājās šīs debatas fiskālā kompakta kontekstā, kad cilvēki apzinājās šo izmaiņu nozīmīgumu. Tātad debats par fiskālu kompaktu noteikti ļāva veicināt informātības līmeni īrijā un arī šo ekonomisko lasītprasmi mūsu parlamentā, kas tagad ir ļoti būtiski uzlabojusies. Jūs jau zināt, ka īrija ir programma valsts un pašlaik noteikti vērsta daudz uzmanību pēc ekonomiskās situācijas uzlabošanu valstī. Mēs pievien, no, pieliekam liels pūliņus, lai uh, Uh, uzlabot mūsu ekonomisko situāciju. Mēs to plānojam dalīt līdz gada beigām. Un ir nepieciešams mūsu nacionālā parlamenta un pilsoņu atbalsts. Mēs varam paplašināt šo izpratni un stiprināt atbalstu, ja mēs uh, nodrošinām šo atbildības līmeni par lēmumiem, kas pieņemt Eiropas līmenī. Uh, Mums ir jānodrošina, ka arī mūsu pilsoņu balss tiek dzirdēta uz Eiropas skatuves. Tādēļ es augsti vērtēju to, ka ir uzsākt šīs diskusijas par ekonomisko pārvaldību Eiropas līmenī. Es augstu vērtēju arī šo debati, dokuments, kas ir izdoti šajā sakarā, gan blueprint dokumentu, gan arī padomus pagājušā mēnesī izdotos secinājums. Un parlamentiem pašiem ir jāatbild uz jautājumiem Es personīgi domāju, ka tas, ka netika decembrī sniegt nekādi konkrēti priekšlikumi, tas bija ļoti skumji. Es domāju, ka, Eiropas, ka Nacionālā parlamenta dalība Eiropas pusgadā būtu jāstiprina un ir jā, jāattīst dialogs. Kā lai mēs to darām, par to vēl jārunā. Mēs jau dzirdējām, ka ir vairākas iespējas, uh, kā panākt šo pastiprināto dialogu. Mūsu šodienas sanāksmē Nacionālā parlamenta pārstāvi ir atbraukuši uz Briselē apmainītos viedokļiem. Tas ir viens no pozitīvajiem soļiem. Es augstu vērtēju komisārs Tefkoviča komentāru, ko viņš izteica īrijā. Viņš um, teica, ka vajadzētu iedrošināt vairāk Eiropas komisijas vizītes uz nacionālajiem parlamentiem. Lielāka iesaistīšanās no abām pusēm ir noteikti pozitīvs solis mums vajadzētu arī nodrošināt Nacionālā parlamenta iesaistīšanu vairāk tādā daudzpusējā līmenī kā mana kolēģe un Eiropas lietu uh, komitejas priekšsēdētāja Dānijā nesen Kopenhāgenē noturēja sanāksmi, lai apspriestu nacionālo pusgadu, uh, kas palīdzētu izstrādāt ceļvedi, kas nodrošinātu arī nacionālo parlamentu lielāku iesaisti. Uh, šo sanāksmi apmeklēja parlamentārieši no aptuveni valstīm. Pagājušajā nedēļā manu komiteju apmeklēja mūsu kolēģi no Vācijas parlamenta nākamnedēļ arī pie mums, mums atciemos arī kolēģi no Zviedrijas, un es domāju, ka šīs diskusijas parlamentāru līmenī, divpusējas diskusijas ir ļoti liederīgas. Starp valstu sadarbība ļauj valstu parlamentāriešiem mācīties un izprast to, ka mums ir jāmācās par dažādiem veidiem, kā nodrošināt atbildību un ekonomisko pārskatu. Es domāju, ka tas ļauj padziļināt uh, leģitimitāti katrā valstī. Uh, Es uh, gaidu arī konferenci Kiprā aprīlī, kur mēs runāsim par konkrētākiem priekšlikumiem par to, kā mēs varam strādāt labāk kopā. Starparlamentālais dialogs un sadarbības starp parlamentiem Eiropas Savienībā nekad nav bijis svarīgākās šodien. Mēs redzam, ka notiek milzīgas pārmaiņas ekonomiskajā pārvaldībā pēdējo pāris gadu laikā, un mēs zinām, ka būtiskas izmaiņas, būtiskākas izmaiņas sekos. Mēs runājam par šiem par vairākiem priekšlikumiem, kas tiks ieviesti, ja tie tiks veiksmīgi īstenoti, tad mums ir jānodrošina tas, ka mēs izmantojam Nacionālo parlamentāriešu zināšanas un arī Eiropas parlamenta deputātu zināšanas sadarbībā ar padomu un komisiju, lai nodrošinātu to, ka mums ir pareizās struktūras. Šāds ir izaicinājums, ka mums jārīkojas. Un, es priecīgs, ka īrijas prezidents uh, tūra, tad turpinās šo diskusiju nākamajā uh, formā. Kazāka sanāksmē Dublinā mēs nolēmām, ka nākamā Kazāka sanāksme jūnijā tajā tiks prezentēts ziņojums par uh, Kīpras konferences rezultātiem. Un mēs ceram, ka debata izvērsīsies arī vēl tālāk. Es ceru, ka arī šo, ši, šodien, šopēcpusdien izteiktie komentāri papildinās šo debatu. Paldies par klausīšanos. Thank you very much. Paldies. Tagad turpināsim ar viedokļu apmaiņu. Es jau saņēmu diezgan daudz kartas. Tās ir tikai no Nacionālā parlamenta locekļiem. Ah, jums ir jāizpilda šīs kartes, jūs nevarat vienkārši pamāt ar roku, ah, lai mēs varētu darboties organizēti. No sākuma vērsīšos pie Francijas senātna locekļa Marks Fransuā. Lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšādātāji. Vēlējos izteikties, pievienojoties tiem runātājiem, kas teica, ka Eiropas pusgads veido ļoti labu debašu telpu. Un ir nepieciešams šīs debatas padarīt sistemātiskas gan šeit Eiropas parlamentā, gan nacionālajos parlamentos. Tas ir solis būtiski uz priekšu, un nacionālajos parlamentos ir jāizmanto iespēja, kas tiem tiek šobrīd dota, un šķiet, ka no komisijas puses jau ir tāda ļoti liela pieejamība parādīta. Viņi ir gatavi lūk stāstīt nacionālajiem parlamentiem par pasākumiem, un es ceru, ka šāda veida izrādītā pretimnākšana turpināsies un novedīs pie ļoti liederīgām viedokļu apmaiņām ikvienā no dalību valstīm. Gribēju turklāt arī atsaukties uz to, ko teica Koliņokungs, ko viņš teica par jautājumu saistībā ar leģitimitāti un faktu, ka šobrīd vēlēšanas, kas norisinās ļoti dažādās valstīs, uh, nu šķiet, ir tā kā tādas starpnieku vēlēšanas. Un nav tiešas vēlēšanas, kā rezultātā visa šī ko, vienojošā doma pazūd. Un lūk, notiek tikai šādas daļējas vēlēšanas, un tam nav gana liela svara iedzīvotāju acīs. Tas ir pareizs novērojums, manuprāt. Jo, ja, piemēram, skatāmies uz to, kas notika 2012. gada pavasarī, un eh, redzam, ka lūk radās pilnīgi jauna izpratne par izaugsmu un nepieciešamību veidot Eiropu, kas ir dinamiskāka tieši izaugsmas laikā pēc eh, mūsu prezidenta Francā Holanda ievēlēšanas. Eh, lūk, kaut kādas pārmaiņas notika. Un šīs nacionālās vēlēšanas, manuprāt, tomēr kaut kādā veidā mainīja attīstības kursu un varbūt pavisam pieticīgi, bet tomēr lika mainīt šo kopējo domu attiecībā uz izaugsmu. Un tāpēc es domāju, ka tomēr katru nacionālo vēlēšanu laikā kaut kāda veida ietekme tiek radīta. Un tāpēc varbūt daudz uzmanīgāk vajadzētu ieklausīties arī tajos notikumos, kas katrā valstī risinās Eh, jo tur var rasties arī tādas lietas, kas ietekmē elektorāta lēmumu. Un pat ja šī kopējā domāšana attīstās tālāk, ir skaidrs, ka Eiropas Savienības rēģēt spēja ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi svarīgs šai pasaulē. Un tāpēc ir vajadzīgs lai notiktu reakcija un tiktu pieņemt pasākumu. Vienalga, vai tas būtu finanšu jomā vai citās lomās. Nu, un tas, protams, attiecas arī uz budžetu. Tad kā veidot leģitimitāti, kas spēj vienlaicīgi arī atbilstīgi ātri reaģēt? ir jāspēj pieņemt kaut kādi mēri, kas, lūk, ir ar leģitīmu pamatu. Un jāsaka, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Te parādās šī, komp šī kompleksie līmeņi un samazinās tiešais, tiešā pārstāvība. Un tāpēc jāliek uzsvars uz Nacionālo parlamentu īstenoto kontroli kas, protams, eh, nozīmē, ka parlamentiem jābūt atbilstīgi informētiem, citādi, kā jau tik teikts, eh, pastāv iespēja, ka mm, būs pretēja reakcija. Un tāpēc nacionālajiem parlamentiem ir jāizmanto, jāizmanto šī iespēja eh, saņemt informāciju un katrā valstī īstenot kontroli, validāciju attiecībā uz lēmumiem, kas tiek pieņemti citā līmenī. Paldies! Thank you very much. Es paldies, saka priekšādētā. Nākamais runātājs no Vācu Bundestāga, Johims Špats. Viņš ir Eiropas lietu pārstāvs. Lūdzu. Darbie kolēģi, es gribēju atbildēt Volfa kungam, kurš uh, izsaucās, uh, lai dzīvo Eiropas republika. Es jums labprāt piekrīstu, taču es nezinu, cik daudz pilsoņi uh, ļoti entuziastiski uh, Eh, šo jūsu izsaucienu atbalstīt. Un tādēļ es domāju, ka pat labāk mums neizdosies paveikt īstu suverenitātes transferu ekonomiskā un budžeta politikā eh, ES virzienā. Manuprāt, nākamajam solim ir jābūt tādam, ka mums ES līmenī notiek uh, sadarbību dalību valstu starpā, kas ir atklāta, uz ko var paļauties, ko komisija uzrauga, ka mēs viens otram dotos solījums turām atšķirībā no Māstrihts līguma pretējā gadījumā. Mums neizdosies šo sastarpēju uzticību radīt, kas ir pamats tam, lai kaut kad varētu notikt šī suverenitātes nodošana. Un tādēļ Manuprāt, Eiropas pusgads eh, kā um, ātrās brīdināšanas mehānisms, kā eh, tā sakot, eh, dalībvalstu iespēja viena uz otru mazliet uzraudzīt, tas ir, tas ir sošai virzienā. Protams, šeit ir arī konflikta potenciāls, jūs to norādījāt pamatot, taču es domāju, ka mums nav iespējas vismaz pagaidām e, darīt savādāk, kā e, strādāt ar šo daudz līmeņu pārvaldību. Par to taču tika diskutēts. Vācija vēlējās attiecībos fiskālo uh, paktu, kopienas metodu, un divas valsts to noteikti nevēlējās. Tad jautājums bija, vai nedarīt neko. Mūsu atbild bija tāda. Nu tad pagaidām pieņem šo fiskālo vienošanos kā eh, starpvaldību uh, līgumu un ar perspektīvu, ka kaut kādu pēc kopienas metodas tas tiks pieņemts. Uh, Kas ir politiskā problēma? Politiskā problēma ir tāda, ka mums nav Eiropas līmeņa politiskās diskusijas. Šī diskusija notiek nacionāla līmenī joprojām. Un katrs, kas ir reiz piedzīvojis Eiropas parlamenta līmeņa, eh, Eiropas parlamenta vēlēšanas, zina, ka ar Eiropas parlamenta vēlēšanas patiesībā daudz vairāk nosaka nacionālā līmeņa darba kārtība, nevis ES līmeņa darba kārtība. Mēs to varam nožēlot, bet tā tas ir. Un ar to mums jāreikinās pagaidām. Ar šo pieeju Eiropas pusgads, es domāju, mēs varam virzīties uz priekšu. Tas notiek Eiropas komisijas uzraudzībā un uh, parlamentiem piedaroties, diemžēl, Volfa kungs, uh, Tas ir tāds mistrojums tātad starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu lēmumu pieņemšanas procedūru, bet tas ir vislabākais, ko mēs pat labam varam. Paldies par uzmanību. Paldies. Tad iesim cauri visiem komentāriem, tad atgriezīsimies pie paneļrunātājiem beigās, tā kā mums ir vairāki nacionālajie parlamenti došu vārdu trīs pēc kārtas, dodos atpakaļ pie Francijas, no Francijas Nacionālās asamblējas un Eiropas komitejas viceprezidents Misie Karešs. Merci, madame. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies runātājiem par to, ka viņi ļoti interesantā veidā lika priekšā šīs idejas par debatēm un deva mums vielu pārdomām attiecībā šo situāciju. Situācija ir jauna, nu vairāk kā jauna. Tā zināmā mērā ir burtiski tāda kā paradigmu maiņa, kā ēras nomaiņa, jaunas ēras iestāšanās, jo lēmumi, kas pieņemti eh, lai uzsāktu šobrīd lūk sadarbību budžeta jomā ar nacionālajiem parlamentiem. Lūk šis budžeta nu, līgums, divu dokumentu po, pakotne, uh, Un komisija šai saistībā, nu, tagad lūk nāk klajā ar eh, finanšu projekcijām un dod eh, savu viedokli, rekomendāciju par tiem budžetiem, ko, kas tā neliekas pieņemam. Tas ir ārkārt, ārkārtīgi eh, svarīgs temats. Un, protams, ka to izraisīs krīze. Lūk, notiek šis suverenitātes transfers, nodošana. Uh, jāsaka, politiskā mērā varbūt tas vēl pilnībā nav noticis, nav izprasts, bet realitātē eh, tas tā notiks. Un nacionālajie parlamenti nu, sastopas ar šādu situāciju, ar nepieciešamību īstenot lēmumus vai vismaz rekomendācijas, kas pieņemta kaut kur citur. Tādi ir fakti, nenoliedzami fakti. Turklāt, eh, es teiktu pat vairāk šie lēmumi eh, neatiec tikai un vienīgi uz budžeta skatīsimies uz komisijas dokumentu kaut vai, redzam, tur runāts par izaugsmu un citām lietām. Tās ir tādas orientatīvas līnijas, rekomendācijas, kas tiek ierosināts lūk specifiski katrai valstī. Un realitātē šis dokuments faktiski ietver pilnīgi visu ekonomiskās un sociālās dzīves jomu. Tur tiek runāts arī par, piemēram, darba kodeksu un likumdošanu un virkni citām lietām. Tas ir ārkārtīgi plašs lauks, un šīs rekomendācijas nebūtu neskar tikai un vienīgi kaut kādu budžeta rādītāju kopumu attiecībā uz deficītu budžeta deficītu. Nē, tas nozīmē, ka šīs pārmaiņas nāk ļoti ātri, tā ir paradigma maiņa, un es domāju, ka mums vajadzētu domāt par to, par šo demokrātisku pusi šajā gadījumā. Ir taču divas iestādes galu galā, kas var pieņemt lēmumus un tās eh, ir komisija un padoma šādā gadījumā. Komisija, acīm redzami, izsakās par eh, kaut kādām jomām un pat neatskaitās Eiropas parlamenta priekšā atsevišķos gadījumos, un padome, nu labi, atskaitās varbūt savu valdību priekšā, un Nacionālo parlamentu priekšā, bet tajās reizēs, kad viņi sanāk kopā tikai ministri, tad viņi pieņem kaut kādu kopīgu lēmumu, un tad viena valsts, kas, piemēram, gribētu izvairīties no kaut kāda veida kopējas pasākuma, to vairs nevar izdarīt. Un tāpēc es domāju, ir jāpārdomā par demokrātijas jautājumu šai gadījumā. Man tāpēc ārkārtīgi interesēja Volfkunga ierosinājums. Mm, šis trešais variants, kur, par ko jūs runājat. Es domāju, ka pirms tomēr lēmumu pieņemšanas tiešām ir jāskatās uz to, cik dziļas un pamatīgas ir šīs pārmaiņas. Un viena lieta vēl, ko gribu piebilst, es ceru, ka Volfkungs varēs šo jautājumu man atbildēt. SIS federālā sistēmā federālas iestādes kontrolē šīs federālās uh, iestādes. Un, nu, lūk, mēs esam sistēmā, E, šobrīd esam situācijā, kur federālas iestādes kontrolē vietējas iestādes. Tā tas parasti nenotiek. Nu, piemēram, e, ASV kongress neizsakās par Kalifornijas budžetu un tam līdzīgi. Rezultātā mēs nonākam pie vēl kaut kāda cita hibrīda ir runa gan par federālam, gan par cita veida iestādām, un tam vajadzētu tomēr norisināties caur Nacionālo parlamentu līdzdarību, jo citādi taču tas ir nepareizi, vai ne tā? Okay. Labi. Nākamais runātājs - parlamentu loceklis no SND grupas Anipoli Mātē. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu grieķu valodā. Es domāju, ka līdz šim mums norisinājusies ārkārtīgi interesanta diskusija. Es vēlētos uzsvērt un to, ka esmu no Grieķijas, acīm redzot, esmu Eiropas parlamenta deputāte, un es uh, esmu dzīves piemērs šim grieķu, grieķu traģēdijai, ko minēja runātājs. Volfa kungs diezgan pareizi norādīja jau to, ka lēmumu pieņemšanas process Eiropas līmenī, lai risinātu krīzi, to definēja un to, un to joprojām nosaka uh, tirgus spiediens un uh, šie ierobežojumi, uh, kurus nosaka līgumi, kas pārvalda Eiropas Savienību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums bija tāda situācija, kur vajadzēja izvēlēties starp ātrumu un demokrātiju. Un dažās dalību valstīs, tā skaitā arī Grieķijā, lai gan ne tikai Grieķijā, uh, mums vajadzēja pieņemt lēmumu. Vajadzēja izvēlēties starp lēmumu īstenošanu un bankrotu. Ja nerunājam par šiem ārējiem faktoriem, um, kuri pastāvēja, kad lēmumi tika pieņemti Grieķijā, bija arī iekšējie faktori, jo daudzās dalībvalstīs nacionālā līmenī pašā krīzes uh, kulminācijā nacionālo parlamentu loma ļoti būtiski samazinājās. Un tad parādījās arī jautājumi par programmu sociālajiem aspektiem. Šie sociālajie aspekti nozīmība samazinājās, Un tas eh, tātad būtībā mūs noveda pie tāda aburtā loka. Protams, Eiropas pusgads var, varētu palīdzēt risināt situāciju, bet vai mēs uh, uh, runājam par pareiziem līdzekļiem, vai tiešām tad vienīgais īstais veids, kā to darīt, ir Eiropas demokrātija. Mūsdienu parlamentārais modelis uh, patiesībā ir lieta, kas ir, vai tā ir sadarīga ar eh, globalizāciju. Vai arī mums vajadzētu pārdomāt par to, kādā veidā darbojas mūsu parlamentārās sistēmas, jo tās ir balstītas uz nacionālas valsts pastāvēšanu. Un urbanizācijas periodā ļoti svarīgi, ir ļoti grūti valstīm eh, tātad izvairīties no situācijām, kurās tās nonākušas. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāja, un tagad uh, runātājs no Lietuvas Zemitātis kungs. Germā posēdžā e, pirmininkāvinti, jeigu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos iesaistīties uh, uh, diskusijā, kur norisāsies vēlāk, nevis tagad, ja atļausiet priekšsēdētāji. Paldies! Es aicināju runātājus, kuri bija sev pieteikuši, ja turpināsim šādā garā, tad nonāksim pie sajaukuma. Nākamais ir uh, Nīderlandes pārstāvis. Paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir tā, ka mēs nevaram vienoties par to, kāda veida Eiropu mēs vēlamies redzēt. Ir daudzas valstis, kuras vēl joprojām uzskata, ka Eiropas Savienība ir brīvās tirzniecības zona, uh, un ka viņi var gluži vienkārši izvēlēties. Uh, bet mēs nevaram no, pa, uzturēt Eiropas Savienību, kurā ir 27 dažādas, tā teikt, ēdienkartes. Mums nākotnē būs jāpieņem no, nopietni lēmumi. Tieši tādēļ es domāju, ka uh, Eiropa nevarētu sasniegt pozitīvus rezultātus, ja Eiropa tur un ja nebūs pietiekama pārskatāmība. Tieši tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāstiprina Eiropa, mums ir jāstiprina sadarbība, tas būs dzinējspēks integrācijai. Tādai integrācijai, kuru pierādīs, ka ir pievilcīga arī tādām dalībvalstīm, tādām valstīm, kuras vēl nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un tas iedrošinās viņas tās pievienoties Eiropas Savienībai. Es vēlētos arī izteikt piezīmi par šo nepieciešamību izvēlēties. Nevienmēr ir brīvas izvēles iespējas, esat kāda kluba biedrs. Iedomājieties, esat futbola kluba biedrs. Ah, jūs ah, nevarat izvēlēties nespēlēt pēc noteikumiem. Ja esat kāda kluba biedrs, tad jums jāspēlē saskaņā ar noteikumiem. Un tas attiecas arī uz nacionālajiem parlamentiem. Ah, nacionālajie parlamenti saņem aizvien lielāku un neatkarīgāku lomu Eiropas politikas veidošanā. Tomēr tajā pašā laikā mums ir jāatceras, ja esat nonākuši mazākumā, jums vēl joprojām ir jāaizstāv šī ideja, ka Eiropas Savienība var būt uh, pareizais virziens, kurā doties. Tādēļ es vēlētos atbalstīt Van Rompuja kunga plānu uh, ne tik daudz tādās varbūt detaļās, bet kā tādas vadlīnijas nākotnē. Ja mēs vēlamies panākt lielāku līderību un pārliecību, lai virzītu Eiropu uz priekšu, tas ir vienīgais veids, kā pārliecināt cilvēkus. Ja. Un kad ir pienācis laiks, ka mums Eiropas iedzīvotājiem ir jāpasaka tas, ko vēlamies panākt, ir labāka nākotne viņiem. Gari un plaši tika runāts par suverenitāti, viens no runātājiem minēja arī ierobežoto suverenitāti. Uh, dalību valstīm vēl joprojām ir lielas pilnvaras, un mums ir jāizmanto šos pilnvaras, lai uh, tad uh, veicinātu sadarbību. Eiropas parlamentam ir nopietni jāuzsver nacionālajie parlamenti, un šodien notiekušais pasākums to arī pierāda. Nacionālā parlamentu, parlamentu pārstāvi, kuri uh, vēlās izteikties, viņiem šāda iespēja būtu jādod. Un pēdējais komentārs. Ja skatos pats uz savu valsti, mums ir Nacionālais parlaments un arī senāts. Es esmu bijušais loceklis vienā no senāta kamerām mūsu valstī. Tātad pastāv šādas dažādas struktūras. Parlaments bez senāta atbalsta nevar brīvi rīkoties. Un kā jūs izcinājot no mana teiktā, uh, tad es esmu viens no cilvēkiem, kurš jau gadu gaitā ir izteicies atbalstoši Eiropas Savienībai. Bet es varu izteikt arī kritiku, un es domāju, ka Eiropas parlamentam arī vajadzētu kļūt paškritiskākam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad došu vārdu apvienotās karalistas pārstāvam Lindonam Harisonam. Manam uh, čēman. Uh, priekšsēdētāji, Esmu bijis Nacionālā parlamenta pārstāvis jau 14 gadus un 10 gadus darbojos arī šajā parlamentā. Un tolaik mēs uzņēmāmies atbildību uh, pirmkārt, lai uzklausītu uh, Aleksandru Lanfelusio. Es atceros dienu, ka mēs viņu ievēlējām, ka tika iz, izsūtīts preses paziņojums, ka Eiropa izvēlas jauno bankas pārvaldnieku, un neviens tam nepievērs uzmanību. Bet šodien lietas ir mainījušās, un Eiropas parlaments ir uzņēmies vairāk atbildības, un tagad mums, nacionālajiem parlamentiem, ir jāsagatavo arī sevi nākotnes izaicinājumiem. Esmu ļoti priecīgs dzirdēts, ka Bundestāgs uzklausīja Mario Draghi, kurš ir jaunais Eiropas bankas vadītājs, Mēs saņēmām arī šo Eiropas bankas ziņojumu, notur, noturējām video uh, konferenci, kurā piedalījās Mario Draghi vietnieks, un tas ir ļoti liederīgs veids, kā Nacionālais parlaments var uh, komunicēt ar cilvēkiem, kuri pieņem būtiskus lēmumus Eiropas Savienībā. Uh, un šorīt uzklausīja taupības pasākumu seminārā, kurš norisinājās Lordu palātā. Tas ir vēl viens piemērs uh, tam, kā mums ir jāmaina sava rīcība, lai rēģētu uz aktuāliem notikumiem. Mēs esam nolēmuši, ka mums būs jauns ietvers un Eiropas uh, komitejas priekšsādātājs Lordu palētā, vēlētā ieteica, ka nacionālajiem parlamentiem vajadzētu izlemt to, kāds būtu formāts, kādā notikt šādas uzklausīšanas, lai mēs saprastu, kas parlamentiem jādara. Ja es domāju par veidiem, kā nacionālajai parlamenti tikai caur kozāk, bet, uh, ja mēs domājam par to, kā viņi var savstarpēji komunicēt, varbūt mums vajadzētu nodabināt kādu video konferenču sistēmu, kuru mēs izmantojām jau tik efektīvi arī mūsu palātām. Volfa kungs, varbūt jūs varētu plašāk paskaidrot šo ierosinājumu par eirozonas e, izpētes. Domāju, ka mums vajadzētu um, ierobežot, kad šādu uzraudzību varētu veikt tikai eirozonas dalību valstis, uh, jo mēs atceramies, kādām grūtībām saskārāmies decembrī. Es vēlējos arī aicināt Hanigana kungu uh, pateikt ko vairāk par 21. un 23. aprīlī notiekušo konferenci un par to, ka tajā tiks atspogļi arī tā, ar mūsu komentāru šodien, uh, nodrošināt to, ka nacionālajiem parlamentiem būtu uh, iespējams līdzdarboties ar Eiropas parlamentu, lai varētu uh, izvērtēt to, kas notiek un tiek darīts Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji! Uh, Es vēlētos piebilst, ka 18. decembrī padome pieņēma lēmumus. Es vēlētos norādīt, ka tas viss pašlaik ir trialoga jautājums, tad lēmums vēl nav pieņemts, kamēr nav panākt vienošanās ar parlamentu, jo īpaši runājam par Eiropas banku iestādi, tad vēlēs tikai atgalstīt cilvēkiem, ka rezultāti varētu atšķirties. Tagad pāriesim pie Somijas un konstitucionālās komitejas eh, locekļa Koskānina kunga. Paldies priekšsēdētāji. Tuksā esitettiin todella kiitettävällä tavalla ajatuksia suvereniteet. Paldies priekšsēdētāji. Šīs idejas par suverenitāti, par suverenitātes veidošanu un šo jauno konstelāciju un starptautiskā mērogošana šķiet ļoti interesants. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībā uh, veidojas tiešām tāda ļoti unikāla starptautiska sabiedrība, un šī vienkāršotā federālā struktūra nevar būt vienīgā atbilde ne šim jautājumam par uh, tālāk nodot to suverenitāti ne citiem jautājumiem. Tāpat arī kompetenču jautājums ar to netiks atrasināts. Globalizācija nozīmē to, ka šī kolektīvā suverenitāte par Eiropas kopienu uh, ir samazinājusies. Un savukārt atsevišķās jomās šī uh, kopienas, šis kopienas mērogs uh, eh, pieauga. Un tāpēc jārīkojas ļoti viegli, ļoti uzmanīgi. Tas, protams, skar arī Nacionālo parlamentu kompetenci, un arī mums jārīkojas ļoti uzmanīgi. Kas attiecas uz pilnvaru un kompetenci sadalījumu, varu jums eh, likt priekšā lūk, kā piemēru šo Eiropas pusgadu un rekomendācijas, kas izteiktas dalību valstīm. Ir pilnīgi dabiski, ka Eiropas parlaments runā ar komisiju un strādā pie šīm eh, orientējošajām līnijām ekonomikas jomā, ko tā izstrādā. Es saprotu, ka arī šeit ir viedokļu atšķirības. Ir dažādi viedokļi atkarībā no tā, kurai partijai jūs piedarat Eiropas parlamentai, kreisajiem, labējiem un tā tālāk. Un tā tam, protams, ir jābūt. Tas ir diskusija temats un tas nozīmē, ka nevar būt šie arī ierosinājumi no komisijas puses objektīvi. Tam vienmēr ir kaut kāda politiska nokrāsa, un tie ir ļoti atšķirīgi atkarībā no kā tie nāk. Un tāpēc nacionālajiem parlamentiem vajadzētu spēcināt dialogu ar pašiem savām valdībām, bet arī ar Eiropas komisiju tajā brīdī, kad šīs rekomendācijas tiek saņemtas katrai konkrētai valstī. Vēl viens jautājums, kas saistīts tieši ar šo sanāksmi. Es gribētu vaicāt, eh, cik lielā mērā Eiropas parlaments ņem, ņem vērā šīs rekomendācijas, vai cik lielā mērā parlamenta domas tiek ņemts vērā atšķirībā uz rekomendācijas sagatavošanu, vai viņi arī sniedz savu viedokli par tiem šeit Eiropas parlamentā. Jo arī Eiropas parlamentam taču būtu jāzina, ko domā Nacionālajie parlamenti, un attiecīgi šīs domas jānodod tālāk. Un domāju, ka šeit jāņem vērā visi viedokļi, visu dažādo parteiski noskaņoto atšķirīgie viedokļi, jo te akcenti, protams, tiesību aktos var mainīties. Nu, lūk, tāpēc diskusijas par šo iespējamo mehānismu eh, ir ļoti svarīgas ir jāskatās, kā, nu, kur notiek, dis, kur, kurā līmenī notiek šīs diskusijas, un domāju, tām vajadzētu vērsties plašumā. Diskusijas par nacionālo situāciju eh, šobrīd norisinās atbilstīgā līmenī, es domāju. Bet vēl vairāk vajadzētu celt apziņu par šo kopējo sistēmu un noslēgumā. Par demokrātiju Eiropā runājot. Domāju, ka pats svarīgākais Eh, ir, ir, lai notiktu demokrātiska kontrole arī, piemēram, no ECB puses attiecībā šo banku savienību. Tā uzņemsies šobrīd kā kontrola, uzraudzība un tā tālāk, bet gal galā tīri politiski monetārās eh, savienības lēmumu pieņemšanā ECB eh, e kļūst ar vien svarīgāk, bet te ir vajadzīgi pasākumi, kas pārliecinātos, ka ir arī politiska kontrole, politiska uzraudzība pār ECB Un šajā gadījumā lūk ir vajadzīgs Eiropas parlaments. Bet vienlaicīgi jāiesaist arī nacionālajie parlamenti. Tā, lai notiek atbilstīga pārstāvība. Mēs jau redzam ļoti labus piemērus, kad tas tā notiek. Nu, piemēram, lūk, šīs konsultācija procesi, kas tiek izmantot, manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā pārliecināties, ka tiek ņemt vērā arī šādi citi viedokļi. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāji! Tālāk Eiropas parlamenta pārstāvis Ola Šmits, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Es pārstāvu ALDE grupu, esmu liberāls no Zviedrijas un savam Nīderlandes kolēģim es gribētu teikt, lūko, es lielā mērā atbalstu to, ka Zviedrija iestājas Eirozonā, bet, nu, jāsaka, man ir vajadzīgs arī vairākums savā valstī un reizēm es gan jūtos pavisam vientuļš šai ziņā. Es domāju, ka bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt paneļu runātājs. Koliņjona kungs, jūs teicāt Eiropas republika, jeb Eiro, Eiropiešu republika, Eiropeiska republika. Ko jūs īsti domājat? Šeit bija ieradusies eh, Merkels kundze, tas bija šķiet novembrī, un viņa toreiz bija ceļā pie Kamerona, lai viņi apspriestos, un viņa teica, lūk, viņa teica, varbūt mums vajadzētu. Uh, Eiropas integrāciju veikt tomēr pakāpeniski solīt par, par solītiem un neattālināties pārlieku tālu no pilsoņiem. Un jāsaka, viņa tādējādi parādīja savu ļoti pamatoto viedumu, gudrību, prasmes. Tieši, tas, tieši tā mums jārīkojas. Un es domāju, ka mēs, nu vismaz domāju, šeit Eiropas parlamentā uzskatām, ka esam tādi kā pasaules naba Un zināmā mērā varbūt tāpat tas arī ir. Bet es domāju, reizēm arī nacionālajie parlamentārieši un arī jūs sajūtaties tā, ka esat faktiski notikuma centrā, un tā arī ir. Es esmu bijis arī Zviedrijā parlamenta deputāts, un jūs esat daudz pietuvinātāki pilsoņiem, nenoliedzam. Un tāpēc, nu vismaz tā mana pieredze, un tāpēc jums ir mūs jāiesaista šai pasākumā. Jo šobrīd notiek tāda kā rādīšana ar pirkstu, kā vaini, vaininieka meklēšana, grēkāžu meklēšana. Kaut kas noiet greizi, lūk, jā, tā ir Brisele. Viņi ir tie, kas visu salaiduši grīstē. Nu, varbūt ne konkrēti mēs parlamentā, bet tiek tūlūk norādīts uz Briseli. Un lūk, te jūs redzat, te ir apmēram 20 valstīs, saraksts ar 20 valstīm, kuriem ir pārliecīgs deficīts. Un varbūt uh, Eh, nu, daļējā mērā arī mēs šeit, šai telpā esam par to atbildīgi, un es tiešām domāju, ka mums ir nepieciešams to ņemt vērā. Mēs nevaram eh, šeit Eiropas parlamentā arī vien paši visu izdarīt. Un es piekrītu manam kolēģim mm, Spaks kungam, ja, bet mums nav politiskās arēnas šeit. Jūs jau dzirdat, es runāju šeit savā lauzītajā angļu valodā, un tas, protams, nav īpaši labi. Uh, Bet mums ir vajadzīga šī politiskā arēna. Un tad jautājums ir arī par valodu. Tas nav vienkārši. Un te es gribu jums izteikt aicinājumu. Es nezinu, vai tas varbūt ir aktuāli visā Eiropā, bet manā valstī katrā ziņā ir tā, ka ir, es domāju, ka vajadzīgs atvērt durvis saviem, savai nacionālajai diskusiju arēnai parlamentā. Ielaidiet mūs tur iekšā, ļaujiet mums paskaidrot, ļaujiet mums organizēt debats. Mēs, protams, varam rīkot debats arī šeit, tas jau viss ir ļoti labi un efektīvi, bet varbūt vēl labāk būtu tikties jūsu nacionālajos parlamentos. Nu, vismaz daži no mums var ierasties un rīkot diskusijas, nu, tādā veidā radot tādu publisku diskusiju vietu, un tur mēs varētu runāt paši savā valodā, skaidrot to skaidrāk, kad nebūtu šī arī tulkošanas starpniecība vēl. Paldies! Turpin priekšādātāji. Varbūt tagad Lietuvas pārstāvis ir gatavs ar savu izteikumu. Vai jūs vēlēties tagad izteikties, Zemitātis kungs? Jūs esat pazudis pavisam no telpas? Jā, jā, nesat pazudis gan. Lieliski. Labi. Paldies, priekšēdz kundze. Tik tiešām. Um, Šodien pieskārāmies vairākiem ļoti aktuāliem jautājumiem. Lielākoties tie ir ļoti aktuāli mūsu nacionālajiem parlamentiem, bet eh, vispirms liels paldies par uzaicinājumu uz šo konferenci, uz iespēju, eh, par iespēju šeit arī izklāstīt savus viedokļus par Eiropu, par to, mm, kā tajā būtu jāmaina. Un vēl sveist kolēģi uzmanību uz Ferēras prezentāciju, kas eh, pieskarās daudziem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski eh, saistībā ar mūsu eh, mērķi Eiropu padarīt vienotāku un tuvāk mūsu cilvēkiem. Ja mēs gribam, lai mūsu cilvēki vairāk, labāk saprast Eiropu, tad Mūsu parlamentiem šī informācija ir jāizplata plašāk par, piemēram, sociāliem iegumiem, ko dod Eiropas Savienība. Protams, simtprocentīgi atbalstu arī to, ka mums ir jārada jaunas darbvietas, bet jautājums, ko mēs īsti gribam? vai gribam radīt darba vietas iepšu. Vai mēs radīsim milzīgu darbinieku tādu armiju, kas ir patiesībā atkarīgi. Kas attiec uz infrastruktūras projektiem? Mēs sakām saviem pilsoņiem, ka Eiropas Sanība pieņem vienu vai otru lēmumu, piemēram, celt kodola spēkstacīju jeb šo to atslēgt, taču reti mēs skaidrojam šo lēmumu e, loģiku, pamatojumu. Ļoti reti mēs tos pietiekoši skaidri izskaidrojam cilvēkiem, vai tās būs konkrēts spējas iegums vai kas cits. Un vēl viens ļoti svarīgi jautājums ir šāds. Pat labā notiek plašas diskusijas par valsts pārvaldes efektivitāti, bet mēs nepiedāvājam, kā to šo mērķi sasniegt, un tādēļ šādi pasākumi kā šīs dienas pasākums ir ļoti noderīgi. Vispēcot es gribētu visus aicināt tiekties pēc lielākas caurskatāmības, plašākas plašāku dialogu starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu un ES līmeņa institūcijām. Un tad arī mēs būsim spēcīgi. Paldies! Paldies! Tieši tajā brīdī, kad likās, ka debate ir skaidri strukturēta, ir pietiekšies jauna runātāja. Vispirms Jurgens Klūta no Eiropas parlaments, tad Bernards Dukens no īrijas un varbūt arī es pati lūdzu Jurgen dod tev vārdu. Paldies, Šarona! Man ir divas īsas piebildes. Pirmā, Nīderlandiešu kolēģis nu pat prasīja, lai Eiropas parlaments attiecībā uz saviem tēriņiem uh, uzlabotos un prasīja, ka mums jābūt atvērtākiem pret kritiku. Es domāju, ka mēs esam atvērti pret kritiku. Manā skatījumā jautājums drīzāk ir tāds, ko tad konkrēti mums pārmet? Eiropas parlaments pirmkārt E, mūsu budžets ir diezgan pieticīgs un tikai ap 6% e, tiek tērēt mūsu pašu administrācijai, tātad darbiniekiem, ēkām, visām mēs institūcijām 6% tikai apmēram. Tas nav daudz, lielā e, pārējie līdzekļi atgriež dalībvalstīs. Tātad, ja mēs gribam uh, par to runāt, es domāju, šī atvērtība eksistē, bet tad ir jādzird eh, arī konkrēti, kas ir šī kritika, un tas ir pirmais punkts. Otrs punkts. Trialogā es novēroju to, ka sarunās ar parlamentu, padomu un komisiju nereti padomes puse ir daudz mazāk ambiciozāk nekā parlaments. Parlaments daudz drīzāk izprot Eiropas Savienības pilsoņu vajadzības, prasības, bet e, mūsu iniciatīvas bieži sarunu gaitā tiek atšķaidīts, ja tā teikt. Un padomē ir tomēr liela vārā, un diemžēl viņi nevienmēr aizstāv pilsoņu intereses tā, kā padomu to dara. parlamentiem taču tomēr būtu drīzāk jāatbalsta Eiropas parlamentu, tad nacionālajiem parlamentiem nekā valdību. Un te būtu jautājums, kā mēs varētu savstarpēji labāk sadarboties. Es domāju, uz to mums būtu jātiecās. Paldies. Paldies. E, tagad Dorkan kungs. Paldies, priekšsēdus kundz. Priecājos e, šeit runāt un gribētu uzslavēt savu kolēģi. Uh, Dominika Hanigan eh, par prezentāciju no īrijas perspektīvas. Es domāju, tas parāda, kā maz valsts eh, raugās uz situāciju no savienības iekšienes, kā es gribētu uzsvērt. Jautājums ir tāds. Kurš eh, noteiks darba kārtību Eiropas ekonomiskajai atlapšanai? Vai tas ir Eiropas parlaments, Nacionāla parlamenta komisija vai padoma? Atbildi vienkārši - visi. Sadarbībā viens ar otru Un viena lieta, kas šodien šeit notiek, tās ir sarunas, konsultācijas starp Nacionālā parlamenta deputātiem. Ļoti reti mums ir iespēja uh, apmainīties ar viedokļiem šādā līmenī. Mēs uh, e, apmainam viedokļus ar padomu, ar mūsu ministriem, ar Eiropas parlamentu, bet ļoti reti tieši. Un es tiešām simpatizēju savam vācu kolēm uh, e, Spacakungam. Uh, īpaši attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem. Piemēram, es gribētu gan zināt, vai tādām valstīm kā Irijai bija izvēle patiesībā starp taupības pasākumiem vai kaut ko citu, nu es īsti nesaprotu, kāda mums bija šī izvēle. Mums diezgan skaidri tika pateikts, kas mums jādara, un mēs vienkārši uzrotiem piedurknus un to darījām. Uh, Un tas nebija viegls ceļš, mēs joprojām tajām, bet ir svarīgi, lai visi mūsu kolēģi dalībās parlamentos, Eiropas parlamentā un citās Eiropas saimnības institūcijās atzītu šos upurus, kurus esam nesuši un turpinām nest kopīgā labuma vārdā. Eiropas nākotnes labuma vārdā, visu Eiropas iedzīvotāju labā, ne tikai mūsu pašu labā. Tad gribētu sacīt, viena lieta ir neapšaubām. Institūcijām ir jārunā nacionālajiem parlamentiem, uh, Eh, viņam jārunā ar mūsu tautām, ar mūsu cilvēkiem. Un mums viņam jāizskaidro, jo būs politiskas sekas, ja mēs pa daudz tālu attālināsimies no saviem vēlētājiem. Un pabeigšu šo runu ar to, ka esmu bijis Nacionāla parlamenta deputāts vairāk nekā 30 gadus, piedzīvojis grūts laiks un viegls laiks. Un tagad jau esmu nonācis tik tālu, ka diez vai es ko daudz jaunu vēl mācīšos, bet, manuprāt, Svarīga lieta ir tā, ka mēs rīkojamies vienprātīgi, kopīgu interešu vārdā, atzīstot viens otru stiprās vājās puses, lai virzītos uz kopīgu mērķi, eh, jo mums ir kopīgs intereses. Paldies! Paldies! Un tagad arī tūlīt dosim vārdu atkal saviem panelistiem. lai viņi sniegtu savu komentāru par šo interesanto debatu. Es gribēju tikai piebilst to, ka tā kā mēs pieņemam šo sešpaku Eiropas uh, pusgada pārvaldības pasākums Nacionāla Eiropas parlamentā, tad mēs uh, tikām darīt uzmanīgi uz kaut ko, kas notiek vairāk vai mazāk visās dalībvalstīs attiecībā uz uh, visveidu likumdošanu, bet it īpaši ekonomiskajā un finanšu pakalpojumu jomā, kur lielā mērā tie ir regulātori un ierēģi, kuri uh, nosaka kursu, ko pēc tam izpildvaldība. Un patiesībā retos gadījumos parlamenti uzaicina šos ierēģņus, ekspertus, ministrs, lai iztaujātu viņus ļoti konkrēti par uh, Eh, kredītu pielāgošanu, eh, par visiem šiem makroekonomiskiem pasākumiem, kas notiek visas valsts vārdā. Un šeit nav pietiekošas kontreks, eh, kontrols. Un tieši tā arī atgadās šādi nevēlam gadījumu, kā milzīgie banķieru bonus tiek izmaksāti un tam līdzīgi. Esmu uztaisījis dažās Nacionālajā parlamentu komitejās, kur man nācīs skaidrot eh, likumdošanas pasākumus. Nacionālajā parlamentu vēlējās iesaistīties šajā darbā un tad uh, sniegt mandātu ministriem. Es domāju tā, šis process nav vienkāršs, bet es, eh, tas ir svarīgs un Eiropas parlamentam arī dzan ir pārliecība, ka mums ir ciešāk jāsadarbojas ar dalību valstīm un to parlamentiem likumdošanas procesā. Mums ir palikušas vēl ap 25 minūtes apmēram, un tādēļ es tagad došu vēl vārdu diviem Eiropas parlamenta deputātiem tomēr. Atvainojiet, kādā secībā tad mēs viņiem dosim vārdu. Ak, nē, tomēr dosim vispirms katram no paneļa dalībniekiem apmēram 5 minūtes uh, uh, papildus uzstāšanās laiku, un tad vēl uh, atslikušiem Eiropas parlamenta deputātiem dosim vārdu. Nu, tad varbūt tādā secībā, kā arī bija uzstāšanās. Sāksim ar Guntramu. Well, thank you very much. Lielas paldies. Izmantošu iespēju atbildēt vāciski mūsu maniem vācijas kolēģiem. Es domāju, ka Špaca kungs uh, jūs drīzāk Kolņu kungam nekā man uzdevāt, jūs dažreiz e, runājat par Wolfkungu. Es nepieminēju šo Eiropas republiku kā ideju, bet nu labi. Tomēr es e, īsi reaģēšu uz jūsu sacīto. Pirmkārt, es domāju, ka tāda pakāpeniska pieeja visādā ziņā ir atbalstām, apsveicam. Jūs esat politiķis, jums jāsaprot, cik lielā mērā pilsoņi ko var atbalstīt. Un Es noteikti neesmu pret Eiropas uh, eh, SM un pret fiskālo paktu. Tas ir tas starpsolis. Bet tas nedrīkst būt pēdējais solis tajā pat laikā. Un mums jāapzinas arī to, ka jo lēnāks ir šis process, jo dārgāks tas ir patiesībā. Šīs izmaksas jutīs Eirozonas valstis, banku sistēmu, varbūt mēs tās pietiekoši nopietni neustveram šīs izmaksas pat labam. Mēs nedrīkstam dzīvot ilūzijās, ka, ā, nu, tirgus spiediens ir tā kā e, kļuvis atlaidies, tad jau mēs varam at, arī atlaisties savos krēslos. Nē. Es domāju, mums jābūt možiem un jābūt arī kontaktā ar saviem eh, pilsoņiem un jāskaidrojam šiem nepieciešamība uh, spērt soli arī tālāk Eiropas integrācijas procesā. Un tagad atbildot Grieķu deputātam. Of, uh... Es domāju, ka šis sociālās pieņemšanas jau, aspekts jautājums ļoti svarīgs. Tomēr, es domāju, ka mums nevajadzētu dzīvot ilūzijās. Uh, Pat ja mums būtu pilnīgi federāla Eiropas republika, kā jau to raksturoja Štefans, tajā pašā laikā būtu nepieciešama ļoti daudz uh, pielāgošanās un arī daudz sāpju Grieķijā. Jau ir teikt, ka piemēram būtu um, milzīga krīze Pensilvānijas štatā un arī nozares Pensilvānijā sabruktu, tad arī cilvēkus šajā štatā tas ļoti nopietni skartu, viss notiekušas ļoti nopietni viņus skartu. Bet galvenā sistēma tāda, ka finanšu sistēma Pensilvēnijā ar Banku Savienību ir stabilizēta, korporat, korporatīvā sistēma un darba tirgus ir elastīgāks un cilvēku būtībā pārcēlās no Pensilvānijas uz citiem štatiem. Nemuļķosim sevi. Solis, kuru spērām, pretim vienotai valūtai ir ļoti būtisks solis. Un tas arī norāda, ka mums, mūsu ekonomikas darbosies citādākā veidā un kā cilvēki šajā savienībā dzīvos, būs augstāks migrācijas līmenis un tā tālāk. Es nedomāju, ka šis ir universāls risinājums visam, bet tad šis šoka ietekme būtu bijusi mazāka. Bet es piekrītu, ka sabied, pieņemšana sabiedrībā ir nopietna problēma, un mums ir, es nobežījies par bezdarba līmeņiem Dienvidē Eiropā, un es baidos, ka tas varētu arī izraisīt tālākas problēmas. Atbildot franču deputātam, eh, nu, runāšu franciski. Man šķiet, ka jautājums par suverenitāti nav pietiekami augstu novērtēts Francijā. Tad, kad jūs iestājāties ekonomikas monetārajā savienībā, jūs faktiski zaudējāt neatkarību ļoti lielā daļā jautājumu, kas saistās ar monetāro politiku, bet arī fiskālo politiku. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka prezidents Holands nedrīkst šobrīd pats savā nodabā eh, veidot budžetu tā, kā viņš to vēlas. Tas ir pilnīgi skaidri. Viņam ļoti lielā mērā ir jāpielāgojas Protams, tas ir ierobežojums, tas ir ierobežojums Francijas suverenitātei. Un ja mēs tālāk vēl runājam par šo jautājumu, tad es turklāt uzskatu, ka ja iest tā, ja integrācija notiks tālāk arī uz fiskālām jomām, kas faktiski ir svarīgs, lai noslēgtu Eiropas monetāro savienību, tad tāpat laikā vispirms nepieciešams vienoties par to faktu, ka tiešām vēl vairāk suverenitātes tiks nodota prom no valsts Eiropas līmenī. Tas, lūk, ir viss šis kopienas metodas eh, pasākums, un es domāju, ka Francijai tas ar zināmā mērā būtu jāsaprot, jo bez šādas izpratnes integrācija un fiskāla integrācija nebūs iespējama. Un to daudzi vēlas. On the federal uh, budget, um, runājot par federālo budžetu, jo es īpaši gar neizteicos par šo jautājumu, man bija lauk, laika, piebildīšu pāris lietas. Es domāju, ka mums nevajadzētu to uzskatīt un salīdzināt to ar savienotajām valstīm, kur ir milzīga federālā valdība, kur tiek uh, milzīgs uh, budžets. Uh, eh, 50% no budžeta tiek piešķirt federālajiem līmenim, tas Eiropā nav nepieciešams, tas nekad nenotiks. Uh, mēs domājam par daudz ierobežotāku federālo uh, redzējumu, kur būtu ļoti mazs federālais budžets, kas būtu 2 līdz 3 procenti no eirozonas IKP. Tātad 2 līdz 3 procenti no eirozonas IKP ir ļoti daudz, tam es piekrītu. Bet ar šo daudzumu mēs visticamāk varētu izveidot ļoti labi funkcionējušu monetāro savienību, jo būtībā galvenie aspekti, kas jārisina fiskāli, tos var risināt ar diviem līdz 3%. Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu, tajās publicējusi dažus dokumentus, skaidrojot, kādēļ 2 līdz 3% ir pietiekami. Paldies, priekšsēdētāji. Saka, dod vārdu Stefanam. Jā, es arī varbūt vērsīšos pie Francijas deputāta. Jūs teicāt, ka Holanda ievēlēšana ir mainījusi arī vispārējo politisko konsensu Eiropā. Nu, tas ir nenoliedzami, bet tas neatrisina problēmu, pamat problēmu. Mēs varam mainīt šo kopējo konsensu, bet tik un tā konsens ir vajadzīgs. Nu, varbūt viņam ir izdevies, nu, mazliet, man gan par to arī vēl, nu, jāšaubās mazliet, uh, pārliecināt, savā ziņā mainīt kaut kur Merkels rīcību, piemēram, bet es ar tiešām to apšaubu nedaudz. Un tāpat laikā Francija vienmēr būs arī tie, kas zaudēs tādā gadījumā, jo izaugsme, kas tika solīta eh, vēlēšana laikā, kur tad tā ir, kur tad viņa var norisināties. Un tāpēc eh, Francija nav labs piemērs. Labs piemērs bija Grieķija kura bija patiešām rezultāti vēlēšanu eh, rezultā, rezultātā, kas vairs lūk nebija ar Eiropas saistīti. Un tas pats jautājums varētu tikt uzdots tagad arī Itālijas gadījumā. Tā ir tā pamat problēma, ko novērojam šobrīd. Un Kareškungs Jūs, nodali, jūs izteicāt ļoti interesantu novērojumu, sakot, ka fede, Amerikas federālisms ir tāds, kur federāla kontrole, federāls iestādes e, kont, rīkojas neatkarīgi no lokālajām. Bet savukārt Eiropā federālisms izpaužas citādi. Uh, Un es domāju, tieši tāpēc šis vārds federālisms faktiski jau Eiropā ir saistīts tādu negatīvu kon konotāciju, jo notiek šī lokālā līmeņa kontrole. To, ko vēl var šeit pie, piemetināt, vēl ir arī Vācijas federālisms, piemēram, nu, lūk, skatāmies kaut vai uz Bavāriju, kur vietējais līmenis kontrolē Eiropas līmeni. Un te var teikt, jā, šis, šī federālisma sistēma Amerikā varbūt ir tuvāka tam, ko es saucu eh, par republikas paradigmu, respektīvi, kur kontroli tiešā veidā īsteno pilsoņi. Tie pilsoņi, kurus lēmumi ska, eh, skar, un tas ir svarīgi. Un īrijas deputāts teica, lūk, jā, nepieciešams šīs iestādes, Eiropas iestādes atkal pietuvināt cilvēkiem. Ko tas nozīmē? Mm, mm, caur Eiropas parlamentu, bet tas nebūs tieši. Tas nebūs tiešā veidā. Un tas jau ir tas pat, tā ir tā pati pretruna, par ko es arī runāju savas uzstāšanās laikā. Novērojam, ka šādā situācijā tas viss nevar funkcionēt. Ir tieši jāiet pie pilsoņiem, jo pilsoņi ir tie, kas ir šo politiku īpašnieki. Viņi ir šie īpašnieki, šie turētāji, un viņiem ir eh, jābūt atbildīgiem nevis valstīm, Un tad, kā lūk, valsts pavalsnieks, viņiem ir jābūt iespējas izvēlēties, es vēlos darīt to vai citu, vai kaut ko citu. Un tāpēc arī vēlēšanām jābūt tiešām. Un tālāk Vācu jautājums. Tas bija jautājums par eiropeisko debati, Eiropas līmeņa debati. Nu, bet nu, kur tad tā radīsies? Tā ir, Eiropa, tā ir Vācijas federālas konsultācijas tiesas uh, kritika. Mums nav Eiropas līmeņa debats, tāpēc Eiropas līmenī nevar būt demokrātijas nepareizi. Tanī brīdī, kad pilsoņi tieši spēs uh, kontrolēt Eiropas līmeņa lēmums, tad radīsies šī uh, debate. Politiķiem, tādiem kā jums, kas šeit sēž parlamentā, ir jārod vairākumu, un lai rastu vairākums, jums būs vajadzīgs Eh, pārobežu debats, lai rastu vairākums konsens par tiem risinājumiem, kurus jūs ied, piedāvājat. Tā arī radīsies šī Eiropas līmeņa debata. Un debata ir sekas tam visam. Un tad kāds teiks, nu viņš ir šī traks republika, jo republika kas par vārdu. Tas ir visam vienkārši vārds. Republika nozīmē respublikā. Uh, sabiedriskais labums, Un mēs esam šie sabiedriskā labuma īpašnieki, Eiropas pilsoņi, nevis valdības, nevis valsts. Un kā šie sabiedriskā labuma īpašnieki, mēs vēlamies pieņemt lēmumus. Bet Eiropas republika, ko tas nozīmē patiesībā? Tā ir šī republika, šis sabiedriskais labums, nelielais, bet svarīgais, kas skar visus mūsu eiropiešus, un vispārējais ir nacionāla līmeņa republika Un mums ir jādiskutē, jārada idejas, kā mēs varam integrēt Nacionālas republikas ar Eiropas republiku. Bet kāda ir lielā atšķirība? Mēs uh, dalām Eiropu horizontālā līmenī, nevis vertikālā līmenī, kur viss tiek sapludināts, kur zemākais Bavārijas līmenis grib līdzrunāt par to, kas notiks Eiropā. Un šajā ziņā esmu pilnīgi pār šo pieeju soli pa sotim, protams. Jā, sāksim ar debatēm par Eiropas republikas šodien šeit, bet es nevēlos redzēt šo soli pa solītim uh, ceļu uh, arvien dziļāk strupceļā. Paldies. Paldies. Pirmkārt, es gribēju izteikt, ka mēs klausījām brīnišķīgus komentārus uh, no runātājiem. Tas liels papildinās mūsu diskusiju. Viens no runātājiem teica to, ka mēs dzīvojam ātrās reakcijas laikā. Un tas nozīmē to, ka lēmumi ir jāpieņem ļoti ātri Eiropas līmenī. Un tā kā ir ārkārtīgi svarīgi šos lēmumus nekavējoties īstenot, uh, uh, problēma ir tāda, ka nacionālajiem parlamentiem nav bijis iespēja piedalīties konsultāciju uh, procesā, bet viņi ir tie, kuri saskarās ar pilsoņiem, kuriem ir tad pēc tam jāskaidro šie lēmumi pilsoņiem, lai gan viņi nav tieši piedalījušies šo lēmumu pieņemšanā. Un šis būs viens no jautājumiem, par kuriem runāsim konferencē Kiprā. Un es ceru, ka mēs redzēsim, ka mēs runāsim par 13. pantu, kur runās par to, kāda ir Nacionālā parlamentu loma attiecībā uz 13. pantu un cerams, ka mēs saņemsim uh, atbildes par šo jautājumu ko, no konferences Kiprā. Tas arī viss paldies. Paldies, ka priekšsādātā tad noslēgumā no EPP vārdā un Līsa runātājs un tad Līsa Mēra, kura ir Eiropas uh, pusgada darba grupas vadītāja. Muito obrigado, Sharon. Eu queria começar por Paldies, Šaron. Es vēlējos sākumā pateikties visiem klātsošiem Eiropas parlamenta locekļiem, Nacionālā parlamenta pārstāvjiem. Vēlējos iepazīstināt ar sevi, esmu Eiropas parlamenta deputāts. esmu ievēlots šeit pirmo reizi, biju Portugāles parlamenta loceklis iepriekš, tādēļ varu teikt, ka es izprotu abas diskusijas puses. Pirmais jautājums, kur vēlējos pacelt, ir par Eiropas pusgada nozīmību. Eiropas pusgads būtībā ir tilts starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu tādā institucionalizētā veidā. Ja vēlaties, tad tas ir uh, rezultāts darbam saistībā ar sešpaku, un tad galvenā doma bija rast labāko veidu, uh, lai noformulētu šīs uh, idejas par Eiropas attīstību. Uh, ēnu referents no mūsu EPP grupas uh, Elīsa Ferreira uh, piedalījās uh, tātad ziņojumā par izaugsmi, uh, un vēlētos piebilst, ka divi visnozīmīgākie jēdzieni šajā idejā par tiltu starp nacionālo un Eiropas parlamentu ir informācija, par to arī daudz runāts šeit, tā ir daļa no politiskajiem lēmumiem, kurus pieņem grupas, un jo īpaši tagad, ja aplūkojam igadējo izaugsmes eh, ziņojums, ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, Jo, protams, katru reizi, kad komisija nāk klajā ar idejām, kurām būs ietekme uz valstu uh, budžetiem un kad padomē tiek atļauts pieņemt tādu visaptarošu pieeju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinot to, ka šie pasākumi nodrošina izaugsmi, nodrošina uh, raitu ekonomikas darbību, veicina nodarbinātību, uh, sabiedrisku pārvaldību un nodrošina arī labu visu pasākumu pāraudzību. Par to tad arī vajadzētu runāt ikgadējā izaugsmas ziņojumā. Un, lai nodrošinātu to, ka mēs kļūtu konkurētspējīgāki Eiropā, lai mēs nodrošinātu izaugsmu, ir nepieciešami atbilstošie instrumenti, un tas notiks, ja būs budžeta dif, uh, disciplīna, vairāk uzticības un ja tiks veikts atbilstošās struktūrālās reformas. Pēdējo dažu gadu laikā Eiropa ir mainījusies. Ja mēs aplūkojam šo uh, procesu, tad varam secināt, ka uh, tas notika izmantojot kļūdainus ekonomiskos modeļus. Ir pienācis laiks aplūkot lielas politiskas izvēles. Es nāku no Portugāles un es saprotu, ko nozīmē ekonomiskā ilgspēja. Es ļoti labi apzinos, ka ir ārkārtīgi uh, ka daudziem cilvēkiem ir uh, sarežģīti to pieņemt, ja šie priekšlikumi tiek īstenoti, bet mums ir jāatcerās, ka tagadne ir tikai viens laika posms, lai arī cik sarežģīts tas nebūtu. Uh, bet tajā pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi arī domāt par nākotni. Mums ir jāatcerās, uh, ka dalība valstis kļūst aizvien mazāk spējīgas izdzīvot katra pati par sevi un atsevišķi. Mums ir nepieciešamas struktūrālās uh, reformas, tam, ka tiek risināts katrs atsevišķās dalību valsts bažas un ka uh, problēmas un jautājumi ir jā, jā, jārisina, lai nonāktu ar vienprātības gar, garā, un tas ir izaicinājums, ar ko saskarās nacionālajiem parlamenti. Kā jau teica kolēģis no īrijas, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs būtu pēc iespējas tuvāk mūsu vēlētājiem. Un, lai to panāktu, mums ir jārunā par lietām, kuras ir būtiskas viņu dzīvē. Un pats svarīgākais mums ir jāpanāk vienošanās par to, kuri ir šie jautājumi punkti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja un nobeigumā Elīsa. Arī es runāšu portugāļu valodā priekšsēdētāju, saka runātāju. Paldies! Es domāju, ka šī diskusija bija ārkārtīgi, ārkārtīgi liederīga. Es uzskatu, ka tajā tad izvirzījies tādi četri galvenie punkti. Pirmkārt, pašlaik Eiropā mēs ejam cauri ļoti sarežģītam laika posmam, un ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, neaizmirstu domāt arī par nākotni, lai tad varētu pareizi sagatavot mūsu ceļu uz to. Vairāk kolēģi jau pacēla šo jautājumu, arī runātāji no paneļa pieminēja šo punktu par, par šo un par to mums vajadzētu nopietni padomāt. Eiropa pašlaik ir tādā laika posmā, ka tā pašlaik atpaliek uh, no ārējā aspekta. Ir uh, šī globalizācijas, globalizācijas aspekts, un, un tajā pašā laikā šis ir arī posms, kad uh, vienotās valūtas eksistence starp nelīdzvērtīgiem partneriem tika ļoti smagi pārbaudīta. Mums ir jā, jāizmanto šīs gūtās mācības. Nu, mācība, kad Eiropai vajadzēja atbildēt uz ļoti smago krīzi, un atbildot uz šo krīzi, mēs secinājām, cik svarīgi un cik būtībā lielu lomu spēlē šī nelīdzsvarotība Eiropā. Uh, un cik svarīgi ir arī mācīties par lē, likum, lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropā. Un ka mums jādodas tālāk par vienkārši vienoto valotu, mums jāstrādā arī pie institucionālā ietvara, kas regulē. Un šie institucionālajie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. notiekuša, notiekušās izmaiņas ir būtiski palielinojušas padomes lomu. Ministru padomu. Mēs loma ir palielinājusies, ekofina loma ir palielinājusies un arī ir stiprināta Eiropas parlamenta loma. Bet kā jau tas ir uh, vispār atzīts, tad krīze ir arī novadusi pie tā, ka ir nepieciešams ārkā ātras un steidzams uh, atbildes un risinājumu. Tas ir padarījis Eiropas politikas, uh, uh, ka Eiropas politikas daudz vairāk iejaucās uh, nacionālajās politikās. Tas arī ir novedis pie tāda subsuverēna statusa dažās dalību valstīs. Šo aspektu jau pieminēja runātāji. Uh, ir tiek uzdots jautājums par pieņemto lēmumu leģitimitāti un kā lai mēs Eh, savienojam Eiropas intereses ar a, dalību valstu interesēm. Un šī problēma mums vēl ir jāatrisina. Un es vēlētos uzsvērt šo Eiropas republikas ideju. Tas, tā ir tāda jauka lieta, par ko runāt. Un a, kā mēs varētu padarīt šo Eiropas republiku par realitāti. Es domāju, ka tas ir uzdevums, pie kura mums visiem jāstrādā. Profesors Volfs uh, uzdeva ļoti būtiskus jautājumus, vai mēs varam darboties uh, kā Eiropas Republika ar tik nelielu procentu daļu, ar vienu procentu no šī uh, Eiropas uh, IKP šī doma par izaugsmes prognozēm un arī mēs runājam par makroekonomiskā nelīdzsvarotību Eirozonā. Tas arī parādījās sešpakā un šķiet, ka šīs analīzes secinājumiem tie ir jāiekļauj arī mūsu diskusijās, kad mēs mēģinam izlemt, kā darboties uz labākajās Eiropas interesēs ja mēs varam atrast šo līdzsvaru starp ieguvējiem un zaudētājiem un ie, iegūt kobildi par to, kā, kas tad ir kopējais labums. Um, uh, tā tad uh, ir skaidri jānosaka šīs lietas. Un visbeidzot, mēs runājam par Eiropas izaugsmes uh, prognozēm. Es vēlētos atbildēt savam EPP kolēģim, kuru es ļoti cienu, bet mums ir nepieciešams iekšējais dialogs. Tas nebūs vienkārši, situācija ir ļoti sarežģīta, un es uh, ceru, ka EPP spēs nonākt pie kompromisa. Mēs nevaram atrisināt būtisku problēmu, ja mēs noslēgsimies un atteiksimies runāt izaugsmes uh, prognozes 2013. gadam. Eiropas parlamentā mēs varam nonākt uh, pie rezultātiem, ja mēs uh, sarunāsimies, ja spēsim nonākt pie politiskā kompromisa. Un dažiem no lielākajiem spēkiem Eiropas parlamentā viņiem tas ir jāapzinās. Nobeigumā es vēlētos teikt, ka mums ir jāatrod līdzsvarotāks veids, kā mēs varam sadarboties ar mūsu kolēģiem nacionālajos parlamentos, uh, mums ir jāprecizē par to, jāprecizē lietas, kas tiek noteiktas kopīgajā līmenī un kas tiek noteiktas nacionālajā līmenī. Un ir jānodrošina tas, ka kopienas metode tiek stiprināta, jo starpvaldību metodē ir savas vājās puses un ir skaidrs, ka mēs nevaram atgriezties pie šīm metodēm. Mums ir jāatgriežas pie kopienas metodas. Uh, Mums ir jāveicina saiknes ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un kā Olī Reins teica, tad nacionālo parlamentu pārstāvjiem mums ir jāsaka, mēs ar viņiem varam sadarboties, viņiem ir jābrauc pie mums, jābrauc pie viņiem. Eiropas parlamentā turpinās debatas par to, kādā mērā mums būs jāpielāgojas jaunajām eiro grupas varas struktūrām, kuras veido padome, lai negatīvi neietekmētu Eiropas Savienību mūsu kopējās intereses kā Eiropiešiem. Un jau priekšsēdētāja Polskundze teica, ka mums priekšā ir nopietnas izaicinājums un mums ir uh, jāatrod veidi, kā mēs spēsim pārvarēt esošos čēršļus, un mums ir jāatrod veidi, kā panākt, lai Eiropa atkal darbotos un virzītos uz priekšu. Jo, ja mēs spēsim virzīties uz priekšu līdzsvarotākā veidā, tad ieguvēji būsim mēs visi. Pašlaik mēs varam mācīties no šķēršļiem, un tā arī ir vissvarīgākā lieta. Mums ir jā, eh, jāmācās no gūtās pieredzes un jāmēģina strādāt mūsu visu pilsoņu interesēs, tā mēs spēsim nodrošināt arī Eiropas intereses, un tā ir daļa procesam, kas ir ārkārtīgi svarīgs mums visiem. Liels paldies! Es daudz ko mācījos. Paldies par to vārdu priekšsēdētāji. Liels paldies! Un šķiet pabeidzam tieši, tieši laikā šo sadaļu. Lieliski! Nu tad tagad pāris minūšu pauzīte, lai mēs varam te nomainīties eh, runātāji te uz, uz paaugstinājumu. Tie, kas tālāk ir aizpildījuši veidlapas, sakot, ka vēlas izteikties abās eh, šajās sesijās esmu jūsu pieteikumus saglabājusi, daži te ir, bet ja kāds no jums vēlas izteikties otrajā sarunu panelī, tad lūdzu aizpildēt vēl šo veidlapu un nosūdiet šeit man blakus sekretāram. Nu, pāris minūšu pauzu, un tad turpināsim. Okay, if we... Labi, turpina priekšādātā lūkšu visus ieņemt vietas, lai varam sākt otru diskusiju paneli un burtiski pēc mirkļa jau sākt uh, strādāt. Jā, jā. Okay, well, uh, I can... Labi. Nu, tad varu laiku aizpildīt ar savu čalošanu, kamēr deputāti ierodas atpakaļ zālē uz otru diskusiju paneli. Un šī saruna paneļa nosaukums ir vai, vai pusgads paredzēts taupības pasākumiem vai izaugsmai. Dokumentus esat saņēmuši, ir lūk šādi sagatavot politikas departamenta dokumenti. Uh, Un tiek teikts, lūk, ka, ka ekonomikas politika ierobežo pašais pieņemtie lēmumi, uzliekot ierobežojumus tādos jautājumus, kas saistīti ar jauno ekonomikas pārvaldības ietvaru Eiropā, un netiek nodro, runājot par ilgtermiņa valsts finansējumu, un vai šīs debats par taupības pasākumiem, kas pretstatīt izaugsmi, būtu jāskata citādāk, ņemot vērā jaunos faktus un multiplicēšanās efektu. Varbūt ir vajadzīgs vairāk pacietības līdz notiek izlīdzsvarošanās un politikai jābūt rezultāts vidējā termiņā, jeb varbūt tomēr ir jābūt tūlītējai rīcībai dalību valstu mm, finansējumu ziņā, kamēr vēl ir manevrēšanas iespējas. Ar prieku sveic mūsu vidu Hansa Werneru Sinnu, viņš ir IFO ekonomiskā pētniecības institūta prezidents, un Xavier Timbo arī šeit ir. Viņš savukārt ir direktors analīzes un prognožu departamentā Francijas domnīcā. Runātāji, sagatavo, runātājiem abiem ir ļoti atšķirīgi viedokļi par šo tēmu, un tie, es domāju, novadīs pie auglībā, auglīgām, dzīvīgām diskusijām un radīs pamatīgi vielu pārdomām. Vēlējāmies jums likt priekšā tādus runātājus, kas tiešām nedaudz provocē jūs, nevis vienkārši noved pie kārtējā kopējā kops, eh, zemākā kopsaucēja, nē. Un tāpēc vispirms došu vārdu Hansam Werneram Sīnam, desmit minūtes, lūdzu, Svinna kungs, eh, varat izteikties. Jā, Balzas kundze, godīt, godātie klausītāji, ārkārtīgi priecājos, ka man šeit uzaicinājāt par šo jautājumu un varu jums pastāstīt. Izaugsme vai, vai taupības pasākumi? Tas ir nepareiz uzstādīts jautājums. Jo izaugsme var izrietēt tikai un vienīgi no taupības pasākumiem. Uh, ar izaugsme, kas radīta veidojot papildus pieprasījumi, nav reāla izaugsme. ir nepieciešams izvērst kapacitāti, lai tādā veidā radītu izaugsmu. Un tas nozīmē, un priekš tā valstīm jābūt konkurētspējīgām. Un te mēs sastopamies ar lielāko Eiropas problēmu. Eiro, tad, kad tas tika pasludināts 95. gadā kā jaunā iespēja, kā jūs zinat, pavisam īsā laikā noveda pie interešu konverģences. Un investoriem tika dots signāls, ka lūk, ik viena vieta Eiropā būs vienlīdz droša, un Līdz ar to bija ļoti plaši kreditēšanas apjomi no ziemeņiem līdz dienvidiem, kas, protams, savā ziņā principiāli bija pareizi un labi, jo tādā veidā tika nodrošināta nepieciešamā harmonizācija tautsēmniecības ieņēmumu līmenī, bet process uh, nu, bišķiņā aiz, tāds bija pārlieku aizrautīgs. Nu, piemēram, Grieķijā šāda tēriņa radās valsts um, algu sektorā, Spānijā, piemēram, nu, bija šis nekustamo īpašumu burbulis kreditēšanas rezultātā, un tā visa rezultātā nonācām pie tā, ka ekonomika ar šiem lētiem kredītiem tika mākslīgi piepūsta. Un reāli izaugsme tika arī radās, bet bija arī milzīga inflācija. Es ceru, ka šis dokuments ir jums priekšā. Es tur iekļāvus, esmu vairāk, arī daudz statistikas datu uzskatāmā veidā. Un pirmais skaidrs, ko jūs redzat, ir šīs milzīgās cenu pieaudzes no Madrides samita 95. gadā, kad eiro tika izsludināts. Un IKP in, inflācija pieauga par 0,5%. Vācijā savukārt redzam, ka tas ir tikai 9%, un atsevišķās valstīs tās, kas šobrīd piedzīvo krīzi, savukārt pārvērtēja uh, un, un uh, tādās reālās, uh, reālos skaitļos eiro, un citas to savukārt amortizēja. Un šis, šī devalvācija un pretējais process savukārt noveda pie reālas problēmas. Dažas valstis kļuva pārāk dārgas un nevarēja tāpēc būt mm, konkurēt spējīgas. Un līdz ar to bija vajadzīgas attiecīgas procentu likmes, bet to, protams, nevarēja darīt, tāpēc, ka tā bija vienotā uh, valūta. Un savukārt, ja ņemam šīs sešas krīzes valstis kopā, tad tās devalvēja uh, valūtu no 95. gada sākumā, ņemot vērā, protams, šo sākotnējo atvērto procentu likmi eh, no 98. gada par 30 procesiem eh, pārvērt, iz, mainīja eh, šo vērtību. Vācija savukārt devalvēja savu valūtu par 22%. Un tā ir procentuāli tas ir milzīgs apjoms, kas arī izskaidro šo problēmu. Un tagad daudzas valstis ir iesprūdušas situācijā, kur cenas ir pārāk augstas, un tās nezina, kā rīkoties. Tā nebija problēma līdz 2007. gadam, jo lielie tekošā konta deficīti, kas izrietēja no šī kopējā kapitāla tirga, pastāvēja gan ārpus Eiropas, bet tad krīze ieviesās arī Eiropas Savienībā, un ar privāto kapitālu deficītu finansēšanu vairs nepie, nepietika. Un tad notika visi šī lētā pārfinansēšana, kādu brīdi tas palīdzēja, sekundārā tirgus produkti, valstu obligācijas un tā tālāk. Ziemē centrālās bankas iepirka dienvidu valstu obligācijas. Un tas kādu brīdi palīdzēja, tas bija tāds publiskā kapitāla plūsmas variants, kur tik, ar ko aizstāja iztrūkstošo privāto kapitālu. Bet ilgtermiņā tas nevarēja būt risinājums. Valstis, kas bija kļuvušas par dārgu, tam bija atkal jākļūst lētākām, vajadzēja griezt laiku atpakaļ, bet tas, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti. Tieši tā kā veca pulksteņa gadījumā var jau rādītāji griezt tikai vienā virzienā, to nevar pagriezt atpakaļ, citādi viss salūst mehānisms. Uh, Un tāpēc šo valstu stumšana cauri taupības pasākumiem e, un inflācijai var salauzt sabiedrību kā struktūru. Vācijas piemērs ir vēl viens tāds, ko esmu pētījis daudzos savos rakstos. Veimāras republikā savulaik Vācija, Vācijā šīs teritorija bija daudz dārgākas salīdzinot ar pārējiem tirniecības partneriem. Kaut vai tāpēc, ka uh, bija fiksēts zelta maiņas kurs. Un tad, ko tad darīja? Vācija īstenoja taupības pasākums ar rīkojumiem, samazinot uh, cenas. Algas tika samazināts par 28% četru gadu laikā un cenas par 23%, un tā patiešām ir recepte katastrofai, gandrīz pilsoņu karam. Tieši tas, kas notika 33. gadā, jūs jau zinat, tas bija vēl trakāk kā pilsoņu karš. Keins jau to novēroja un izdarīja secinājumus, ka nav, tas nav iespējams. Nav iespējams izdarīt izlīdzināšanu, īstenojot algu samazinājumus un cenu samazināšanu. Un daudzi tam piekrīt. Tad bija plaša vienošanās ekonomistu vidū, ka nav iespējama izlīdzvarošanās ar taupības pasākumiem un programmām. Un tomēr, ja vēlamies, lai valsts ir konkurētspējīgs, alternatīvas nav. Relatīvajām cenām ir jāmainās, cik lielā mērā Nu, tas ir cits jautājums. Nesen Goldman Sachs nāca klajā ar pētījumu, viņi to dara eh, pastāvīgi, jūs pagā, varbūt zinat jau par pagājušā gada eh, pētījumu, pagājušā nedēļa nāca klajā jaunais pētījums, viņi izsaka prognozes par to, cik liels eh, cenu samazinājums būtu jāveic vidējos skaitļos Eiropā, lai atsevišķas valstis varētu kļūt konkurētspējīgas. Un šeit minētie skaitļi Spānijai bija 30%, Francijai, pat Francijai 20%, vidēji Grieķijai un Portugalē 30%. Un vēl viens salīdzinājums, ja salīdzinām ar Grieķiju, ar Turciju, kas ir salīdzinoši līdzīgos apstākļos, tur Turcija ir elastīgas procentu likmes, ko nosaka tirgus, un Grieķija ir ārkār, daudz dārgāka nekā Turcija, un tāpēc tur būtu pa 39% samazinājumam jābūt. Un cik lielā mērā šī devalvācija jau panākta Eirozonā? Nu, te varu jūs lūgt apskatīt tabulu desmitajā lapā. Te jūs redzat Eirostat eh, procentu maiņas likmes, eh, Un tas attiecībā, lūk, katras valsts vidējais radīties attiecībā uz eirozonu kopumā. Un te jūs redzat visas cenas krīzes laikā, vairāk vai mazāk ir virzījušās paralēli vienotrai, un tāpēc vajadzīgā devalvācija tajās valstīs, kas bija kļuvusi pārāk dārgas, nenorisinājās, jo samazinājums notika visur, un jūs redzat šī attēla labajā pusē uh, Goldman Sachs prognozes par to, cik lielā mērā devalvācija un Vācijas gadījumā gluži otrādi uzrēķins būtu vajadzīgs, lai viss būtu atbalstīgi. Vācijai vajadzētu palielināt par 20%, Francijai savukārt vajadzētu de, būt deflācijai par 20%. Tās ir milzīgas izlīdzināšanās uh, tendences, tās ir milzīgas pārmaiņas. Un kā jau teicu, uh, Eh, arī Vācija par 22% 13 gadu laikā de, de, nu, panāca deflāciju, samazinot cenas, bet nu, tas jau nebija nekāds jautrais pasākums. Eh, bija milzīgs bezdarbs, masveida bezdarbs, bija, valdībām bija jāizsnu ļoti sāpīgas sociālas reformas, tas arī nebija nekas jautrs. Daudziem vāci, vāciešiem tika atņemt viņiem jau pierastie pabalsti un tā tālāk, lai varētu samazināt algas un tā tālāk, un lai valsts atgūtu konkurētspēju. Tieši to pašu, ko piedzīvoja Vācija pirms desmit gadiem, tagad e, nu, piedzīv, piedzīvojam kā nepieciešama procedūra citās valstīs, tajās valstīs, kas kļuvušas pārāk dārgas. Nu, tas, protams, ir debatējams jautājums, vai visas valsts Eirozonā to spēs izdarīt. Es, piemēram, to apšaubu. Domāju, ka dažas no tām ir pārāk tālu no šī vidējā līdzsvara punkta, lai patiešām spētu izturēt šāda veida garu eh, stagnācijas periodu, kas ir nepieciešams bet par to šobrīd negribu debatēt. Protams, ka var to darīt arī bez cenu samazinājumiem, un tas ir tas, kas mums ir jādara. Un ja pieņemam, ka, piemēram, Spānija patur uh, nemainīgas cenas, konstantas cenas, tad tādā gadījumā, lai panāktu atbilstīgo izlīdzināšanos desmit gadu laikā, esmu veids aprēķinus, vajadzētu Eirozonas vidējiem un palielināties par 3,6%. Vācijai vajadzētu būt Eh, palielinājumi par 5,5% un pēc tad pēc desmit gadu stagnācijas Spānija, nemainīgām cenām Spānijā, būtu mēs atgriezušies pie atbilstīgi konkurētspējas līmeņa. Un te nerunājam par tādu striktu staupības mm, pasākumu līniju, bet arī tas nav nekāds jautrais pasākums, un tā ir tā problēma. Mēs es faktiski esam šobrīd iesprīduši tādā strupceļā. Eirozona ir strupceļā. Uh, situācijā, no kuras tīri ekonomiski raugoties nav nekādas vieglas izējas. Un neskatoties uz visiem šiem svētdienas sprediķiem no politiķiem Eiropā, tā joprojām ir neatrisināta problēma, un to nav iespējams atrisināt ar, um, uzskatot ar vēlamo par uh, esošo. Nē, Eirozonai ir jāspēj rast šis izlīdzinājums turpmāko 10-15 gadu laikā jeb arī Eirozona vien, Eiro neizdzīvos. Tā, manuprāt, ir vienīgā iespēja, jo citas alternatīvas vairs nav. Un jo agrāk eh, to, jūs ap, cilvēki to sapratīs, jo labāk. Keina politika par pieprasījumu radīšanu, protams, palīdzētu uz brīdi, mākslīgi radot pieprasījumu, eh, kas tirgu šobrīd nav, neeksistē, bet tas ir tā kā iedzert precāpju tableti. Uh, un, ne, un e, tajā brīdī, kad ir iekaisums, un iekaisums tas neizārstēs. Tam ārstēšanai vajadzīgs daudz ilgāks laiks. Nu, un mans pēdējais komentārs ir, ja ir vajadzīgs šis palielinājums ziemeļiem un dienvidiem, bet tad kā var palielināt šo, kā šo inflāciju panākt ziemeļos, teikt, nu, lūk, palielināt algas, bet tās pilnīgs blēņas. Ja to darīsim, uh, Tad, ja mēs mākslīgi palielināsim algas, tad razi, radi, radīsies e, stagflācija. Tā, tad jautājums par to, kā palielināt algas, ir jāpalielina algas ar pieprasījumu palielināšanu darba tirgu. Nevar vienkārši pacelt algas, jo vienkārši šādi paceļot algas radīsies bezdarbs, stagnācija tausaimniecībā, mazāka importa apjomi un situācija dienvidos, tādā gadījumā dienvidu dalībvalstīs vēl pastiprināsies, tad kā panākt uh, šo pieprasījumu no ar tirgus spēkiem? Tirgus spēki šīs krīzes laikā nevēlas doties uz dienvidu Eiropu, zināmā mērā. Tie paliek Vācijā un citur. Uh, Vācijas kapitāls līdz šim tika eksportēts banku uh, sektorā uz dienvidiem, bet šī plūsma ir apstājusies. Uh, Kapitāls vairs nevēlas tā viegli prātīgi doties uz dienvidiem. Ir pie tā jāstrādā vienalga ar ECB vai kaut kā citādāk, bet mums ir jāapzinās, ka tik tā, cik mēs eh, pie tā strādāsim, pie izlīdzināšanās mēs nenonāksim. Tad inflācija būs ziemeļos, būs šis burbulis, kas ir nepieciešams, lai samazinātu tā tekošā konta pārpalikumu un šāds pārpalikums būs arvien lielāks katru gadu. Tekošā konta pārpalikuma faktiski ir tas pats, kas kapitāla kustība pēc definīcijas, un tāpēc loģiski ir iespējams argumentēt, ka mums jāpavada ziemeļu ietaupījumi, jānosūta tie uz dienvidiem ar valsts mērogu pasākumiem, vienlaicīgi prasot samazinājumus eh, tekošā konta nelīdzsvarotībā. Nu, tas ir vienkārši cits vārds tam pašam, tam pašam kaķim. Thank you very much. Um... Liels paldies. Un tālāk došu vārdu savietim Bo, kas arī nāks klajā ar prezentāciju. Paldies, priekšādātāji. Paldies par šo uzaicinājumu un iespēju izteikties jums. Es runāšu franciski. Tas man ir daudz vienkāršāk un varbūt arī mazāk sāpīgi jūsu ausīm. Esmu sagatavojis vairākus slaidus, kas tomēr ir angļu valodā. Un tie jums sniegs papildu informāciju par to, ko es runāšu. Pirmais punkts, par ko gribu izteikties, uz ko gribu vērst jūsu uzmanību, ir tas, ka šobrīd Eiropā, ne visās valstīs, bet daudz kur, um, Sina kungs pilnīgi noteikti nebūs man piekritēs, un viņš nav tai, tai kategorijai tādi cilvēki, uh, kas raugās uz šo situāciju šādi, ka situācija uzlabojas. Un pirmā zīme eh, viņa uzskata ir tas, ka, lūk, eh, eiro eh, pieņems spēkā. Un ka viss šī banku situācija stabilizēs, esam redzējuši presē tāda veida informācija, ka, lūk, ECB Eh, tieši tā kā tas paredzēts, pamazām eh, saņem atmaksu eh, izdotajiem aizdevumiem no Eiropas bankām, un tas nozīmē, ka banku tirgus atgūst likviditāti, un bankas atkal ir saņēmušas klientu uzticēšanos. Un vēl viena no tādām zīmēm ir tā, ka pat ja tas varbūt vēl joprojām ir tāds ļoti augsts līmenis, It Itālija un Spānija daudz vieglāk jau var piekļūt finanšu līdzekļiem finanšu tirgū. Tas nozīmē, ka šis līdzekļu izsīkums ir mazinājies un valstu parāda mazinās. Nu, varētu domāt, ka visi šie pozitīvie elementi ir kā gaisma tuneļa galā, kas norāda, ka mēs esam zināmā mērā pārbaudījumi izgājuši cauri, esam sliktākais palicis no aiz muguras un situācija tālāk uzlabosies. Un es gribu pa palikt pie šīs metafors par tuneļa, gaismu tuneļa galā, lai pateiktu, ka tikpat labi var gadīties arī tā, ka tas ir vienkārši vilciens, kas tuvojas ar, gaisma, eh, ar pilnām gaismām. Un tas ir kā draudz Eiropas ekonomikai kopumā. Un, un ir brīdinājums Eiropai strauji no šīs situācijas izkļūt. Mēs esam ļoti daudz redzējuši šādu veidu situācijas, kur um, gaisma tuneļu galā tiek sajaukta ar strauju tuvojošos vilcienu un tas noved pie katastrofas. Nu, gada laikā varbūt tas jau būs pilnīgi skaidrs. Ir jau piektais gads, kad esam krīzē. Eirozona, Eirozona piedzīvojas negatīvas izaugsmes gadu, Tas ir sekojis gadam ar ļoti vāju izaugsmi. 2008. gadā bezdarba līmenis ir sasniedzis rekordaugstu līmeni atsevišķās valstīs, tas šobrīd ir tādā līmenī, ko vispār pat grūti iedomāties Spānijā. Pāri pa 26%, 26% tas ir ārkārtīgi daudz. Tas ir mm, rādītājs, kas nozīmē, ka viena ceturtā daļa darbspējīgu iedzīvotāju nespēja atrast darbu. Un tas ir vairāk nekā tika novērots lielās depresijas laikā 30. gados ASV, un šis bezdarba līmenis noved pie situācijas, kad vairs nerunājam tikai par recesiju, bet par depresiju, par tiešām par depresiju. Turklāt visa šī krīze pilnīgi noteikti nesīs arī sakas ilgtermiņā. Investīcijas, pētniecība, valsts investīcijas, infrastruktūras, izglītība, tie visi ir sektori atsevišķās valstīs, kur ir šobrīd milzīgi līdzekļu samazinājumi. Un tas novedīs pie sakām. Uh, Tas nozīmē, ka nākamās paudzes par to dabūs maksāt. Nemaz nerunājot tālāk par šo vides un klimata pārmaiņu jautājumiem, kur jau šobrīd ir nepieciešama rīcība, kur jau šobrīd ir vajadzīga darbība, aktīva darbība politikas jomā, lai gatavotos šiem pasākumiem. Bet pašreizā situācijā tas nenotiek. Mēs no tā atsakamies. Un mm, tieši šai ziņā uh, es domāju, mums jāatceras par šo gaismu toļu un galā 2016. gada prognozes izaugsmē joprojām ir negatīvas. Eiropas komisija februārī publicēs jaunās projekcijas, jaunās prognozes un visdrīzāk pievienosies tiem, eh, tām institūcijām, tām iestādēm, eh, kas eh, paziņojušas, ka izaugsme Eiropā būs negatīva šogad. Te jūs varētu tagad apskrīt otru slaidu, ko esmu sagatavojusi, lai saprastu, kāpēc mēs esam šādā situācijā. Kāpēc, ja šajā brīdī, kad banku situācija ir stabilizējusies un Itālija un Spānija atkal var piekļūt finanšu tirgu līdzekļiem, kāpēc joprojām sastopamies ar gadu, kur prognozēta tiek negatīva izaugsme un bezdarba palielināšanās? Nu, iemesli ir pavisam vienkārši. Eiropas dalībvalsts ir apņēmušās uh, nu jau kopš 2010. gada un 2013. gadā tas turpināsies, īstenot plašu staupības pasākumu programmas. Nu, daži par to skumst, saka, lūk, jā, taupības pasākumi tiek īstenot, bet neviens tos nepiemēro un tā tālāk. Vismaz nav īstenot tādā mērā, kā tie tika izziņot, bet ja skatāmies uz šo nākamo slaidu, kad skatāmies uz skaitļiem, par to, cik lielā mērā struktūrālais deficīts tiek samazināts, un tas tiek samazināts tieši ekonomisku skaitļu rādītāju rezultātā, tad redzam, ka Eiropas zonas Eirozonas dalībvalsts tiešām masīvi, pilnīgi plaši, masveidā izteno taupības pasākums. Pat ja tie varbūt ir mazākie nekā sākotnēji tika prasīts, bet tik un tā šie samazinājumi ir būtiski. Un 2013. gadā visas šīs Eirozonas valstis no jauna, no jauna joprojām īstenos līdzīgas taupības programmas. Nu, un tā rezultātā apmēram 1,4% samazinājums 13. gadā. Un profesors Sins nu pat jau teica, ka, lūk, taupības pasākumi ir vajadzīgi izaugsmē. Jā, viņš tā arī teica. Un te grib vērst jūs uzmanību uz to faktu, ka šī frāze, ka taupības pasākumu nepieciešama izaugsme, faktiski ir pretrunā tam, ko novērojam. Atsevišķiem empiriskiem elementiem, kas ir ļoti spēcīgi, piemēram, Itālija 13. gada ziņojums tika likts, lūk, priekšā parlamentam eh, izaugsmas pārskats eh, novembrī, un tur teikts, ka, lūk, eh, par šo jautājumu runājot, ir, situācija ir citādāk. Kāda iemesla tam visam? Tas tāpēc, ka ir, ir recesija, paaugstināts bezdarbs un ekonomikas pa, dalībniekiem nav iespējas tērēt vairāk. Nu, tas var būt dažādiem uz pēc, vai nu tāpēc, ka, piemēram, finanšu tirgi nestrādā atbilstīgi, vai varbūt tāpēc, ka ir bijuši bankroti vai draudu bankroti uzņēmumiem, vai tāpēc, ka līdzekļus bankas vienkārši neaizdod, jo nav nekādas drošības, ka tiks atdoti. Nu, var sakot, šī sistēma nedarbojas, un šādā gadījumā atrodamies tieši tādā situācijā, ko aprastīja Kains. Keins, respektīvi šī recesijas spirāle, uh, Eh, ja tiek samazināts eh, patēriņš, tad lūk, līdz ar to samazinās kāda cita ieņēmuma, atkal samazinās patēriņš un tā tālāk. Un finanšu tirgus nespēja izbalansēt, iz, nokompensēt šo situāciju, šos multiplikatoros, multiplikācijas e, faktorus un tieši tāpēc recesija turpinās. Un turklāt šis slasts, kurā esam iekļuvuši, ir vēl lielāks nekā mēs iedomājamies, jo mēs vairāk budžetu tālāk samazināsim, jo recesija būs smagāka, jo lielāka būs šī multiplicēšanās ietekme. Uh, Paskatīsimies kaut vai uz Spāniju. 2009. gadā Spānijas valsts deficīts bija 9,3%. Ļoti būtisks, milzīgs skaitlis. Spānija apņēmās ar virkni budžeta pārstruktūrēšanas pasākumiem e, šo deficītu samazināt, atceramies tabulu. Un 2010. gada sākumā ļoti aktīvi sāka darbu. Protams, lūk, finanšu tirgumu samazinājās līdzekļi un tā tālāk. Tagad 2000. 12. gadā Spānijas valdība nu pat publicēja savus pirmās aplēses par budžeta deficītu pagājušu gadu un tika runāts, ka būs apmēram eh, kriet, krietni mazāks. Un tas ir samazinājums no 2000 tagad rezultātā. Tātad 1,3 punkti samazinājums ir šai deficītā. Vienīgais, kas Spānijā šobrīd pieaug, ir bezdarbs valsts deficīts nav kaut kas tāds, ko ir iespējams samazināt. Ir ļoti neliela atšķirība. Un jo turpināsies recesija, jo vairāk iespējas, ka šis deficīts nespēs, ka to nevarēs un nevarēs samazināt. Un tādā situācijā šobrīd ir Spānija. Un tur, tad, protams, Spānija nevar radīt arī tālāk uzticēšanos tirgus acīs, jo situācija ar vien sarežģītāk kļūst viena iespēja, kā no tās izkļūt, ir tikai palielināt valsts parādu, bet tā kā nav pilnīgi nekādas izaugsmes, tad Spānija jau vairāk ir pie, nonākusi pie tā, ka nav iespējams parādu nekādā veidā atgūt. Kāds tad ir risinājums šai problēmai? Un kāda ir loģika šī risinājuma pamatā? Risinājums, ko ierosinām arī izaugsmas ziņojumā lai izkļūtu no šī loka, un tas ir intuitīvi ļoti loģiski, ir jāskatās uz šiem multiplicējošiem uh, efektiem, uz sekām, jāskatās uz situāciju, panākot, ka tiek radītas darba vietas, samazinās bezdarbs. Un līdz ar to visa šī trajektorija šai spirālē mainītos tam nāktu līdz izaugsme un tādā gadījumā, protams, arī ekonomikas dalībnieku uzticēšanās spēcinātos un mainītos viņu uzvedība. Tādā brīdī tad tālāk varētu noteikt zināmus uh, ierobežojumus, lai šī uh, darbība nebūtu pārāk aktīva. Un tad pamazām varētu arī samazināt deficītu. Nu, tas, mm, nozīmē, ka īstermiņā samazināt šo deficītu nav iespējams. Šie mērķi nav sasniedzami. Ir jā, jādomā par šī deficīta samazināšanu vidējā termiņā. Tas ir salīdzinoši e, vienkārši pasakāms, nenoliedzami, bet tāpat laikā tas rada milz problēmas. Tas nav viegli. Jo, kad jūs sakat, lūk, samazināsim valsts deficītu vidējā termiņā, tad daudz vēlas dzirdēt. Uh, Kā tad tas notiks, ka tādā gadījumā izvairīsimies no visiem taupības pasākumiem? Un vai nav tā, ka tādā gadījumā tiek ignorēta valsts finanšu stabilitātes e, problēma? Uz šo risku atbildot, nepieciešams izveidot tādu sistēmu, kur ietvaros valstis, valstis apņemas e, nodrošināt stabilitāti vidējā termiņā savā finansējumā. Un kā to darīt, teikšu to tā pavisam brutāli, e, tāpēc, ka skaidri par šo jautājumu jārunā, nododot daļu buģ suverenitātes budžeta jautājumos iestādēm, leģitīmām iestādēm, kas eh, tad varētu to tālāk īstenot. Nu, vai tā būtu ECB vai kāda cita institūcija ar leģitimitāti, es domāju to, ka tai jābūt demokrātiskai pārstāvošai iestādē, kas tad varētu situāciju pārvaldīt un attiecīgi ilgtermiņā un īstermiņā šīs saistības ievērot. Šāda suverenitātes nodošana ir iespējama. Tādā veidā var īstenot arī taupības pasākums vienlaicīgi Eiropai, padarot, pa, radot citu izaugsmas trajektoriju, kura pamatā tad tiktu, notiktu valsts finansēju stabilizēšana tas ļautu izkļūt no šīs taupības pasākuma radītās lazda. Un tāpat laikā ne, nerastos iespēja, ka sabiedrība kā mehānisms sabrūk atsevišķās uh, valstīs, tāpēc, ka, lūk, ir tādi politiskie vai ekonomiskie apstākļi, kas uh, pie tā noved. Tāds, tāda ir mana teorija. Paldies. Thank you very much. Uh... Paldies. Man ir daudz runātāju karšu, šeit vairāk cilvēku vairs izteikties. Es eh, tad izskatīšu tos pieteikumus tā, tā kārtībā, kā tik iesniegti. Tad pirmais runātājs būs no Vācijas Bundestāga eh, Lindas kungs no Ekonomikas un tehnoloģija komitejas. Ja, Paldies, priekšsēdus kundze, par šiem ļoti rosināšiem debašu pienesumiem, eh, kas ir tomēr arī viens otram diezgan pretrunā. Ko es vēlos sacīt? Manuprāt, nav runa par vainu vainu. Tātad vainu mēs veicam taupības pasākumus, jebšu īstenojam tādu tautsaimniecības politiku, kas ir vērsta uz izaugsmi tajās valstīs, kam ir konkurenta spējas problēmas. Nav runa par šo vainu vainu. Ir jābūt gan vienam, gan otram. Attiecībā uz jautājumu, kā valsts var savu, ar saviem parādu, savu parādu nast tikt galā, uh, No nu, vienas puses iet runa par uzticēšanos valsts budžetam, un tā tiks atgūta, e, protams, tad, ja valsts e, kaut cik spēs atkal gūt tos ienākumus, tādas ienākumus, kas ir samērojami ar viņas tēriņiem, bet no otras puses arī kā attiecībā uz tās ilgspēja, ilgtermiņa uh, e, tautsemniecības konkrētspēja. Un tas no vienas puses, protams, zina kungs attiec uz algu un cenu līmeni, bet no otras puses arī uz uh, ekonomisko struktūru, tautsainiecības stratēģiju, un šeit vēl daudz darāms izglītības pētniecības jomā, bet arī attiecībā uz to, kā valsts daudzveido savu tautsainiecības struktūru. Veicot sarunas par fiskālo tiesību aktu ir jau atsevišķi sošai virzienā spērti, bet es domāju, ka mums ES līmenī jādara vēl daudz vairāk, lai valstīm, kuras pat laban ir krīzē, pavērt šādas jaunas iespējas. Un pēdējais vēl sacīt Zinakungs. Jūs minējāt, ka līdzīgas reformas, kādas Vācija veica ar Agenda 2010, arī citās valstīs būtu vajadzīgas. Tam var piekrist tikai daļēji vai arī daļai tikai var piekrist jūsu secinājumu, ka līdzīgas reformas eh, dos līdzīgas rezultāts. Padomāsim tomēr arī par to, ka Vācija ir spēcīga eh, rūpnieciskā valsts ar spēcīgu rūpniecisko bāzi, konkurētspēju, bet tieši eh, šīs konkurētspējas celšanas jomā vēl daudz darāmā, un šeit Eiropas līmeņa koordinācija un ciešāka sadarbība var mums daudz ko palīdzēt. Paldies! Thank you very much. Paldies. Nākamā runātājs no Grieķijas, Antonijs Pēzes, kurš ir finanšu komitejas priekšsādātājs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos izteikties šajā diskusiju daļā, bet vēlējos vēl piebilst arī, ko uh, par uh, iepriekš dzirdēju, ka Liņā kungs teica, ka uh, 2007., 8., 9. gada valdības pieņemtie lēmumi būtībā izraisīja problēmas Eiropā. Vēlējos teikt, ka Grieķija ir daudz, laba paradigma daudziem cilvēkiem, zina kungs. Tas ir ļoti vienkāršots viedoklis, bet tas īsti neat, atbilst realitātei, jo tajā laikā Eiropas institūcijas skaidri uh, norādīja, ka tā atbalsta uh, šos pasākumus, tika parādītas šīs sistēmiskās vājās vietas uh, institūcijās. Un tad uh, visi notikumi Grieķijā, Spānijā, Portugālē, tie parādīja vājās vietas uh, visā šajā sistēmā, un tas parādīja, ka nepieciešama labāka pārvaldība un koordinācija Eiropas līmenī. Tāda šāda koordinācija nepastāvēja un pārvaldība, kad uh, sākās krīze Grieķijā. Runājot par Eiropas pusgadu, tas uh, aplūko uh, dalībvalstu ekonomikas savstarpējās atkarīgas, atkarības jautājumu Es domāju, ka šis pusgads pašlaik tiek diezgan labi īstenots, bet es domāju, ka to vēl varētu uzlabot vēl tādos aspektos, kā demokrātiskā leģitimizācija, varētu notikt labāka ekonomikas politiku koordinācija un arī šis pārskata, pārskata apstākļi un nosacījumi gan Eiropas līmenī, gan, uh, gan nacionālajiem parlamentiem vajadzētu būt iespējas sniegt savu ieguldījumu. Es uzskatu, ka Eiropas komisija, Eiropas parlaments un nacionālās valdības un parlamenti, tiem vajadzētu būt iespēja sniegt savu ieguldījumu, lai varētu palielināt visas šīs diskusijas demokrātisko leģitimitāti. Atgriežoties pie aktuālās uh, diskusijas, 2013. gada ziņojums ir parādījis, ka ir valsts, kurām ir deficīts, kurām pārpalikums. Mēs varam redzēt, ka deficīti samazinās, kad atsevišķās dalībvalstīs uzlabojusies konkurētspēja, bet vēl joprojām ir ļoti daudz svarīgi aspekti, kuri ir jāuzlabo, ir jāpadara Eiropas bankas veselākas, veselākas. Tas ir tāpat arī jārada vairāk darba vietu, bet ir divi svarīgi fakti. Pirmais, vēl joprojām pastāv šis aburtais loks un depresija. Turpinās. Un situācija ir sliktāka nekā iepriekš tika prognozēts, to atzīst gan uh, SVF. Un Grieķijā 2013. gadā mēs joprojām būsim lejupslīdē. Un tad jāatcerās, ka arī apstākļi citās dalībvalstīs, kur varētu pasliktināt situāciju mūsu valstī vēl vairāk. Es jau pieminēju konkurētspēju un atšķirības starp deficītu valstīm un pārpalikumu valstīm. Šādās situācijās varētu rasties sociālās problēmas un vēl pastiprināties problēmas, kuras radīs recesija. Tā ir visu dalību valstu atbild, atbildība risināt šo problēmu. Mums ir jāsamazina šī plaisa uh, konkurences jomā, un to uh, esmu jau gandrīz pabeidzis savu komentāru, un to nevar darīt tikai ar iekšējo politiku palīdzību, tas tikai novacīs pie lielākas nabadzības. Tajā pašā mums ir jāveido, jāmeklē citi veidi, kā to daro, jānosaka uh, sev mērķi, lai nodrošinātu ilgspējību un radītu jaunas darba vietas. Uh, Un jautājums Zina kungam. Viņš uh, pieminēja pareizi, ka pēdējo dažu gadu laikā Grieķijas cilvēki ir nesuši daudz upurus, lai paliktu par Eiropas Savienības daļu. Mēs redzam savu nākotni Eiropas Savienībā. Un ja Grieķija tāda izgāstos, būtu tāda izgāšanās visai Eiropas Savienībai. Paldies, saka priekšsādātāji. Uh, Būtu jauki, ja cilvēki varētu pieturēties pie savām trim minūtēm, cilvēki vēlāk mums pietrūks laika. Nākamais, nākamā runātāja Emilija Turanena. Paldies, es runāšu zaļās partijas vārdā. Esmu ēnu referente arī par uh, Eiropas pusgadu šajā ikonu komitejā. Runātājiem man ir daži jautājumi, jūsu prezentācijas bija ļoti interesants, paldies. Mani jautājumi ir galvenokārt Zina kungam, bet arī otrs runātājs nu var nodošu atbildēt, ir kādi komentāri. Zināmā mērā bija diezgan uh, skumji uzklausīt jūs, jo tad ir gan arī neiespējami saskatīt veidu, kā Eiropas uh, Eirozona varētu izkļūt no krīzes, ņemot vērā šīs atšķirības cenās un konkurētspējās. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu palielināt pieprasījumu ziemeļos, un mums vajadzētu ļaut tirgus spēkiem šo procesu vadīt. Es nāku no Dānijas, mums ir diezgan uh, veselīga ekonomika, mēs neesam eirozonā, bet lai gan, lai gan mums ir negatīvs aizņemšanas izmaksas pašlaik, uh, pašlaik nav nekādu privāto investīciju, nav patiesas uzticības izaugsmai un pieprasījumi. Tātad šie procesi nenotiek gluži vienkārši tirgus spēku ietekmē. Tātad mans jautājums ir, vai jūs neuzskatāt, ka vajadzētu palielināt uzticamību nākotnē, palielinot investīcijas tajā Eiropas daļā, kura to var atļauties arī tādās valstīs kā Dānija, Zviedrija, uh, uh, Polija, Vācija, lai nodrošinātu uh, patiesu izaugsmu, lai pa, palielinātu nodarbinātības līmeni, varbūt palielinātu arī algas ziemeļos. Un otrs jautājums. Kā jūs varat ignorēt algas kā faktoru šai izlīdzināšanai? Jūs teicāt, ka nav iespējams palielināt algas. Uh, Ziemeļa Eiropā, tādā nedabīgā veidā, jo tas nebūtu labi, varbūt jūs varētu sīkāk paskaidrot. Es nesaprotu, kā, kā šo aspektu mēs varam pilnībā svītrot no kobildes. Un treškārt, viss šī nelīdzsvarotība. Es zinu, ka tās gadu gaitā ir bijušas lielākas, bet kā mēs varējām uzturēt diezgan stabilu un veiksmīgu eiro ar visām šīm lielajām atšķirībām. Kā, kā jūs domājat, kādēļ tas tā notika? jo nebija tā, ka tikai pēc, kad, tad, kad sākās krīze, mēs apjautām, cik šīs atšķirības un nelīdzvarotība ir uh, apjomīgas. Tālāk. Monetārā savienībā ir liels atšķirības, bet arī citi mehānismi, kā, uh, uh, piemēram, redistribūcijas mehānismi un kopēja parādu pārvaldība. Vai tad šādi pasākumi nebūtu arī risinājums Eirozonai, kā jūs domājat. Paldies! Paldies! Tālāk. Portugāles Paulo Montepinto, kurš ir Eiropas lietu komitejas priekšsādātājs. Paldies, runāšu portugāļu valodā. Priekšsādātāji. Portugāli pašlaik ir savas uh, programmas vidū, un uh, likmju samazināšanās sekundāra tirgu mums ir uh, pirmo dažu gadu pēdējo piecu gadu laikā sniegu zināmu cerību. Mēs ceram, ka šī tendence turpināsies. Strukturālās uh, reformas, kuras mūsu valsts veids arī ar mērķi palielināt savu konkurētspēju, tam ir nepieciešams laiks. Vidēja izmēra kompānija ar uh, vienādu Uh, darbinieku skaitu, piemēram, Lisbonā, tai būs jāmaksā augstāks procentu likums nekā tad, ja tā tiks atradīsies kaut kur ārpus galvaspilsētas. Mums ir nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumu. Uh, tātad, ja manis minētā kompānija atrastos, piemēram, Vācijā, tā vajadzētu maksāt daudz mazāks procentu likmes. Diskus, pašlaik Portugālē notiek diskusija par uh, to, ka ir šī acīs spirāli, un to, ka taupības pasākumi tikai eh, padziļina recesiju un aizkavē izaugsmi. Valdība saka, ka tas ir nepieciešams, lai palielinātu konkurētspēju, pat ja tas novadīs pie kādas iekšējas devalvācijas. Tagad negarlaikoši jūs ar skaitļiem, bet vēlētos tikai piebilst, ka dati no 2007. gada beigām tika tātad uzlabojas līdz 2012. gadam, un vislabākie dati no 2012. gada, kad tika reāli sākti piemērot taupības pasākumu. Mēs redzam, kad ir samazinātas algas gan valsts sektorā strādājošiem, gan citiem nodarbinātajiem. Tāpat es arī nedomāju, ka ir pareizi, ka mēs mēģinām salīdzināt cenu līmeņus ar, piemēram, Turciju, valsti, kuras uh, pirktspēja ir daudz citādāk nekā Portugālē, tāpat kā pirktspēja atšķirās Portugālē un Itālijā. Bet es domāju, ka mums nepieciešama koordinācija šo uh, pielāgošanos politiku jomā. Ja mēs turpināsim taupības pasākumu politikas arī uh, citur. Mums ir jānodrošina tas, ka notiek pilnīga koordinācija. Ja jūs oficiālajā vēstnesī palasiet, kas notiek saistībā ar Banku Savienību, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai mēs uh, visi rīkotos vienoti. Mums ir nepieciešama koordinācija, runājam par struktūrālajām reformām un par tādām politikām, kuras vēl joprojām tiek uzlabotas. Ja tā nedarīsim, tad tas varētu uh, radīt problēmas uh, Eiropā. Uh, Eiropā. Jūs painteresēties par procesiem Portugālē un Berlīnē, sapratīsiet, par ko runājat. Es ceru, ka Eiropa spēs izkļūt no krīzes par spīti visiem negatīvajiem viedokļiem. Paldies! Paldies! Un tagad atgriezīšos pie Eiropas parlamenta un Liams Frankoks. Paldies, Šaron! Gribu pateikties runātājiem par šīm ļoti atšķirīgajām analīzēm. Mums arī pašiem šeit ekonu komiteja ir bijis ļoti plašs debats par šiem jautājumiem. Man ir jautājumi abiem runātājiem. Pirmam katam Sīnekungs, jūs esat ļoti labi pazīstams Vācijā. Jūs pazīstu kā tādu, kam ir, kas ir ļoti sarežģīts pēc rakstura un kam ir ļoti plaša un bagāta veikta analīze. Tas, ko jūs mums nu pat nolasījāt, manuprāt, pietrūks trīs elementu. Pirmām kārtām, lai risinātu asimetrisku šoku gadījumus, par ko jūs runājat, jūs runājāt par, tikai par relatīvajām cenām. Un bet jūs nerunājāt par budžeta transfēriem, ko būtu iespējams organizēt. Nu, piemēram, no kopienas budžeta. Nu, lūk, piemēram, izveidot eirozonas budžetu vai kaut kā tam līdzīgi. Otram kārtām jūs aprakstītajā mehānismā, īpaši Vācijas gadījumā, tas varētu darboties tikai tad, ja konkurēt spēja būtu cenas ziņās, bet gal galā Vācijā ir konkurēt spēja izmaksu ziņā, tur trūkst konkurēt spējas. Un tātad, ko tur var darīt? Jo eksporta cenas e, nesamazinātos. Ir jāmainās šai, šai peļņas maržai. Līdz ar to šī elementa pietrūkst jūsu analīzē, manuprāt. Un trešais elements trešā lieta, kas, trešais iebildums, kas man ir faktiski, jūs sakāt, ka pieņemat, ka ekonomiku neierobežo pieprasījums, bet tiešām var nopietni teikt, ka tiešām desmit ka tiešām par 10% ir starpība šajā atšķirībā. Kas tad ir tā? vērtību, ko jūs tad tādā gadījumā izmantojat kā multiplicējošo efektu? Jūs sakat, jūs esat veicis aprēķinus, kurā brīdī jūs vērtējat, varētu atsākties atjaunotni tādā gadījumā? Francijā ir saka, ka lūk, 2014. gadā jau tas notiks. Vai jūs uzskatāt, ka šāds pieņēmums ir ticams? Thank you very much. Paldies. Tagad pievērsimies Polijas senātam un runātājiem. Paldies, ka man vārdu drīz, paldies, ka man vārdu gandrīz ideāli izrunājat. Es runāju šāmi valodā. Vispirms vēlos apsveikt runātājs no abām sesijām. Pirmais, kas bija vairāk sociāls, otrs ekonomisks, divi jautājumi, viens komentārs. Pirmais jautājums Eiropas parlamenta deputātiem. Jums ir šis izaugsmes elements vai izaugsme ir panākami bez taupības pasākumiem, jeb šo taupības pasākumu ir ļoti svarīgs izaugsmas priekšnoteikums. Un patiesībā izskanēja ļoti skaidri argumenti tam. Vakardien es dzirdēju viedokli, ka Eiropas parlamentā ir eh, viedokļu spektrs. Viena partija uzskata, ka izaugsmi ir iespējama bez taupības pasākumiem, citas partijas uzskata, ka taupības pasākumi ir būtisks eh, izaugsmas sastāvdaļa kā tad īsti ir ar to? Tas mans jautājums. Vai tā ir taisnība? Un otrs jautājums. Kā tagad ir ar finanšu darījumu nodokli? Tas varētu būt ļoti svarīgs izaugsmas faktors bez taupības pasākumiem. Es zinu, ka 11 valsts ir nolēmušas tādu ieviest. Kā to skaitīs? Tad vai tu ieskaitīs ēs pašresursos, jeb šo uh, nacionālos budžetos eh, un ar to saistīts jautājums, vai tiks gūtas kādas mācības no Zviedrijas. Piemēra Zviedrija nebija sevišķi pozitīvs piemērs, un Zviedrija nebija eh, nav šo valstu sarakstā, kas ir izaicinājumi pieņēmušas. Un tagad es gribētu atgriezties pie Eiropas eh, pusgada jautājuma. Mēs zinām, ka Eiropas pašreizes krīzes Eh, kodolā ir problēma, ka eh, dažās valstīs nāks īstenot taupības pasākums, vismaz sabiedrība to piecieš. Bet mans galvenais jautājums ir jums, vai daži eh, Eiropas pusgada elementi, īpaši valsts specifikas rekomendācijas, varētu būt liederīgas uz šī svarīga mēģis sasniegšanu, vai tie var kļūt par nacionālas debatas svarīgi elementi. Dažreiz ir labāk ja mēs pieejam no rezultātu puses, no, ar skatu no āras, eh, kas mums laka, eh, saka, ka dažās valstīs ir nepieciešama zinām upuru, un tad tā Polija ir ierosinājusi šo debatu atklāt. Viens mans zviedru kolēģis sacīja, ļaujiet Eiropas parlamenta deputātiem piedalīties nacionālajās debatēs, bet padarīsim šo debatu ļoti atvērtu. Pieejot visādas argumentus, sociāls argumentus, kas ietekmē sabiedrību. Un tad beigās viena lieta, no kā mums jāuzmanās. Es apzinos, ka tas ir diezgan sarežģīti, šos divus argumentu tipus kombinēt, tādēļ būtu labi, ja mums būtu kāda procedūra, kas būtu efektīva, eh, nodrošinātu zinām laika rāmu, ka tas būtu de demokrātiski, bet šīm diskusijām par Eiropas pusgadu ir jākļūst par tādu kā rutīnu, par rituālu. Nevis kā institucionāla prasība, kas no augšas ir ieviest, un tad mēs varam atķeksēt to, labi, labi, tas noticis. Tātad mums ir vajadzīgs debats. Un pēdējais, ko gribu sacīt. Es būtu ļoti priecīgs, redzēt, kāpēc šīm debatēm dažas valsts rekomendācijas valstīm dotās ir sabiedrība, nacionāla sabiedrība pieņemts, un tas dot pozitīvs rezultāts. Tas būtu pierādījums, ka šīs eh, piegājiens ir efektīvs un tas var dot pozitīvs rezultāts. Paldies par uzmanību. Priekšēd, jā, Mareks ir Nacionāls ekonomikas komitejas vadītājs un tiešām uh, es tik ļoti uh, ja jūs manājat par to, ka man izdevās viņu vārdu, gan drīz pareizi izrunāt, ka es aizmirsu pateikt par viņu funkciju. Un tagad Portugāļ, eh, Portugāls eh, parlamenta finanšu komitejas vadītājam dod vārdu. Jā, paldies, priekšsēdus kundze. Šī diskusija parāda, cik svarīgi, ka e, mums ir politiskā un ekonomiskā koordinācija un nevis strīdiņi par to, kurš ir vai nav atbildīgs par Eiropas krīzi. Kas pēdējo trīs gadu gaitā ir mainījies? Ekonomiskā koordinācija ir vitāli svarīga, lai Eiropa varētu iziet no krīzes. Un eiro var tikai tad iziet no krīzes, ja mēs visi strādāsim kopā. Vaimāras traģēdija skaidri parādīja, cik daudz miljonu dzīvju izolacionisms var sagraut. Un tādēļ mēs nedrīkstam uh, tvērties pie modeļiem, kas tikai laboratorijās vai teorijā, zinātnē darbojas. Tie nav risinājumi. Mums ir nepieciešama gan taupības pasākuma, gan arī izaugsmas stratēģija. Ne, nevar būt vainu vainu. Neaizmirsīsim, ka e, mēs runājam par tirgu ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju, un nav iemesla, kādēļ e, šis bloks, e, lai nebūtu globālā līmenī ļoti konkrētspējīgs. Un tieši tādēļ 12 Eirozonas valsts, un tās nav visas e, e, dienvidu valsts. Pret viņām ir sākušās deficīta pro, pārliekā deficīta procesa, un lielākā ārpus Eirozonas dalībvalsts apvienotā karalista arī ir, nav izpildījis savus deficīta mērķus. Pēdējo trīs gadu stratēģija ir Eiropu iegrūdusi recesijā, un mēs to joprojām piedzīvojam 2013. gadā, un vēlreiz Portugāles pieredze ir ļoti noderīga. Proti, pēdējo mēnešu gaitā mēs saņemam iedrošinošas ziņas no Spānijas, Portugāles, Itālijas. Šīs valsts. Eh, es atvainojos, tātad šie, šīs pozitīvās pazīmes ir lielā mērā pateicoties centrālo banku e, veiktiem pasākumiem. Pa, taupības pasākumi ir īstenot ļoti strikti. E, līdz ar to mums ir bijuši trīs recesijas gadi, kas nekad demokrātiskās Portugāles vēsturē iepriekš nav noticis. Bet tagad, kas mums ir jādara? jānosprauž realistiski mērķi, tādi mērķi, kas ir visiem realistiski, vidēja termiņa mērķi. Nevar būt Eiropas bez Vācijas, Francijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas vai Grieķijas. Un pareizā atbilde uz šo visu var būt tikai tāda, eh, kas ļautu iziet no krīzes vidējā termiņā visiem. Paldies, un tagad Eiropas parlamenta vārdā Anī Podimatā. Paldies, Šarona. Paldies arī runātājiem par uh, lieliskajiem debates pienesumiem. Es gribētu par konverģenci runāt jo neskatoties uz atšķirībām, ir bijušas arī Nu, uh, ir bijusi arī konverģence, ir vērojama. Vai arī jūsu runā bija arī vienprātība par dažiem jautājumiem? Proti, jūs abi vērtējāt līdzīgi šīs pielāgošanas programmas, kas dažās dalībvalstīs darbojas, eh, tad, tad Spānijā, piemēram, ne tikai MOU valstīs, un jūs vērtējat, ka tas nav sevišķi pozitīvu rezultātu devis. Zinu, kungs, jūs norādījāt, ka nav izaugsmas bez taupības pasākumu, norādot uz Vāciju. Es saprotu, ka jums ir ļoti būtiskas iebildes attiecībā uz konsolidācijas pasākumu kontekstu un ritmu. Tādēļ man jums abiem jautājums. Attiecībā uz uh, šīm dalībvalstīm, kuras pat lagan pielāgošanas programmas īsteno, vai mēs varam kaut kā ritmu un kontekstu pielāgot iepšu. Jebšu mums nāksies reiķināties ar to, ka mm, šajās valstīs būs zaudēta paudze un arī e, mēs e, vērosim smadzeņu noplūdi. Un šī zaudētā paudze un šīs e, atšķirība pieaugums starp ES dalībvalstīm. Tibokungs, jūs atsaucāties lūk uz šo sociālo situāciju, uzsvērāt to, ka būs mm, cena, kas būs jāmaksā izglītības un citās jomās. Daudzās dalībvalstīs ir ļoti smaga ietekme šajā ziņā. Lūk, uz izglītības kvalitāti, infrastruktūras kvalitāti, vīdes aizsardzību cieši. Un es domāju, ka nu, tas viss nāks atpakaļ kā bumerangs un sitīs ilgtermiņā pa Eiropas konkurētspēju. Es gribētu dzirdēt jūsu komentāru par šo jautājumu. Okay, thank you very much. Labi, liels paldies, un pēdējā karte manā priekšā no Spānijas kongresa. Gabriels Oriaga, kas ir uh, budžeta komitejas priekšsādātājs. Jā, jūs izrunājāt manu vārdu pavisam labi. Paldies priekšsēdētāju. Es Vēlējos izteikties pavisam īsi, vēlējos precizēt dažus skaitļus kuri, un datus, kuri tika prezentēti. Pirmkārt vēlētos izteikties par fiskālajām izmaiņām Spānijā 2012. gadā. Pēdējie dati par budžeta ieņēmumiem tagad ir tikuši nopublicēti, un tie gan arī pilnībā atbilst prognozēm, kas tiks teikts iepriekš, mums vēl ir jāsaņem galējie dati par a, tēriņiem, bet a, teik, paredzēts, ka šīs atšķirības no paredzētajiem apjomiem varbūt, varbūt 0,1%. Tātad šie skaļi norāda to, ka mēs varam pieturēties pie saviem mērķiem attiecībā uz deficīta samazināšanu. Kas attiec uz struktūrālajām izmaiņām Spānijā, 2012. gadā Mēs esam uzlabojuši skaidrus attiecībā uz IKP. IKP Spānijā ir samazinājies par 1,3%, valdība paredzēja, ka samazinājums būs 1,5%. Uh, šīs prognozes bija daudz labākas nekā tās, ko izteica uh, citas startautiskās organizācijas. Tātad reformu politika nav novedusi pie uh, pasliktinājuma, kā norādīja daudzi cilvēki. Tas atšķirās no citām ekonomikām Eiropā. Praktiski visas šīs ekonomikas ir recesijā. Ekonomiskie dati par pēdējo ceturksni Spāniju, Spānijā norāda pat, ka ir uh, iespējama atlapšana. Tātad šī situācija, ko aprakstīja, varbūt nav laba, bet tā nav tik slikta, kā tika par, paredzēts, tas norāda to, ka Spānijas eksporta nozara labi, da, darbojas labi. Tātad Spānija ir eksportētājs uz daudzām citām lielajām Eiropas ekonomikām, jo īpaši Vāciju un Franciju, un tas tikai pierāda Spānijas uzņēmumu konkurētspēju. Tad, citiem vārdiem sakot, tas, ka milzīgais bezdarba līmenis ir ļoti būtiski samazinājis darba spēka izmaksas, kas savukārt palielina mūsu konkurētspēju un eksportu, kas būs ceļš uz uh, atlapšanu. Manuprāt, tas nozīmē to, ka ir iespējams iesaistīties šādu iekšējo reformu un pielāgojumu procesā. Ja jūs uzsākat šādu procesu, uh, ja tiek liberalizēts uh, tirgus, liberalizēts darba tirgus, un ja mēs koncentrējam pieejamos resursus visproduktīvākajās ekonomikas daļās, tad uh, ekonomisko operatoru uh, atbilde tajās valstīs, kur ir pietiekamais cilvēku un dabas resursu kapitāls, tad šī atbilde ir ātra. Tomēr drāma, ko piedzīvoja Spānijas ekonomika, tad uh, to raksturo šie ārkārtīgi, ārkārtīgi augstais bezdarba līmenis. Zināmā mērā no tā nebija iespējams izvairīties. Mēs gājām cauri šim procesam, kad tika, uh, notika darba spēka pārēja no neproduktīvākām uz produktīvākām ekonomik, uh, ekonomikas nozarēm. Ņemot vērā esošos apstākļus, es domāju, ka pēdējā lieta, ko mums vajadzētu darīt, ir uh, tad atvieglināt dažus no šiem pasākumiem, kurus uzsākām, esam uzsākuši. Es uzklausīju profesoru Zinu, un man radās iespējas, ka viņš pārskata šo uh, eiro eksistences nepieciešamību. Jāatzīst, ka Eiropas valstīs ir dažādi apstākļi, mums ir dažādas vēstures, un jā, tā tad ir šīs atšķirības, un uh, arī sekas varētu būt dažās valstīs ir dažādas. Ja mēs virzamies pretim vienotajam tirgumu un vienotai valotai, vajadzēja nodrošināt to, ka arī iekšējā mehānisms spēs attiecīgi pielāgoties. Es domāju, ka mums vajadzētu uzturēt mūsu politikas vidējā termiņā, mums vajadzētu pielāgot virz, ātrumu, kādā virzamies uz priekšu, uh, lai nodrošinātu to, ka tad process turpinās vienmērīgi nākamo gadu laikā. Paldies! Atradu vēl vienu kārtu no Betīnas Kudleras, kura ir no Vācijas parlamenta. Jā, <clears throat> Frau Vorsitz. Priekšsēdus kundze, dāmas un kungi, es jau biju savu kartīti ar lūgumu runāt jau iesniegusi uh, paša sises izsākumā, tāpēc laikam tā tikai aizmirst. Vispirms gribētu pasvītrot sacīto taupība un izaugsme nav pretrunas. Jo es domāju, ka arī uzņēm, uzņēmē darbības jomā daudz taupības projekti ir parādījuši, ka pārmērīgs izdevuma līmenis ir jāmazina jo tas rada problēmas pats par sevi. Ir valstis, kurās ir vienkārši pārāk plašs sabiedriskais sektors un pārāk niecīga privātā iniciatīva. Tādēļ ir pareizi, ka valsts sektoram ir jāsarūk un jārada iniciatīvas privātai iniciatīvai. Tieši tas arī ir lielais izaicinājums komisijai gatavojot savus ierosinājumus. Es saskatu problēmu, ka komisijas ierosinājumi pa daudz uzdod jautājumu, ko mēs jaunu varam piedāvāt tā vietā, lai analizētu, kādi šķēršļi pastāv atsevišķās valstīs, lai privātā iniciatīva varētu attīstīties. Minēšu piemēru. Cīņa pret bezdarbu. Protams, tam ir jābūt visaugstākam mērķim. Bet viedokļi par to, kā šis mērķis sasniedzams, eh, dalās ļoti nopietni. Ar darbvietu garantijas ieviešanu tātad eh, jauniešiem es saskata, es nedomāju, ka problēma būs atrisināta. Ņemsim kaut vai manu vēlēšanu apgabalu. Ir liels pieprasījums pēc uh, mācekļiem, ārodu mācekļiem uh, ir labs, labs izglītības līmenis un nav arī daudz migrantu, un, tom, un kāpēc? Daudz jauniešu tomēr nebeidz uh, skolu, nu, tāpēc, ka uh, patiesībā jauniešiem pietrūks stimulu piepūlēties Izaugsmes ziņojuma, igadē izaugsmes ziņojuma akcents ir arī vēl viens normāls kreditēšanas atsākšana bankās. Un te mums jārunā arī par banku uzraudzību. Šīs dienas diskusijā man šķita mazliet dīvaini, ka termini banku uzraudzība un banku savienība netika skaidri nodalīti. Pat laban ir jārada Eiropas līmeņa banku uzraudzību es, e, tādām bankām, kuras ir nozīmīgas visēs līmenī. Bankas savienība drīzāk nozīmē uh, uh, uzkrājumu uh, kopienošanu, un Vācijas bundeslāks to skaidri noraida, piemēram. Un tad ir divi jautājumi profesoram Zinam. Vai jūs varētu izteikt savu vērtējumu par banku uzraudzību ES līmenī lai panāktu labāku uh, uh, kreditēšanas, tātad atsākšanos finanšu tirgu, un otrkārt, jūs sacījāt, ka dažās valstīs nav skaidrs, vai bez uh, uh, valūtas maiņu kursu mehānismu būs panākams, panākam izaugsmu. Bet jums nešķiet, ka Eh, šajās valstīs jau eh, mēs esam pagājuši tik tālu, ka vairs riteni nevaram pagriezt apakaļ. Turklāt Eiropa padomē valda vienprātība, ka uh, eiro konverģents notikusī vairs nav atgriezeniska, to vairs nevarēs mainīt. Labi, paldies. Tagad esam saņēmuši aptuveni 2000 jautājumus katrs, un jums ir 5 minūtes laika katram atbildēt. Tātad nomālu jums veiksmi. Varbūt varam nedaudz palūgt papildus divas minūtes tulkiem. Bet pēc pūliņiem 22, ga, val, pūliņiem 22 valodās viņi ir pelnījuši atpūtu. Tad pirmā vārds Zīna kungam. Pēdējais jautājums, un kungs no Spānijas to uzdeva. Es pilnīgi noteikti nevēlos apšaubīt eiro, bet es pieturos pie Maastrichts līguma, un Maastrichts līgumā ir šis no bailout klauzula. Tātad mēs nevaram organizēt liels pārnes programmas šajā Eiropas Savienības uh, posmā. Mums ir jādodas vienu soli tālāk, mums jārada patiesa uh, politiskā savienība, kā Eiropas Savienotās valsts. Un ir daudz lietas, ko mēs nevarētu darīt. Mums būtu jāmaina līgumi. Jūs nevarat lūgt pakalpojumus no uh, līguma, kurš vēl nav parakstīts. Sākumā būtu jāparaksta tāds līgums. Bet nu, tad šis arguments, ka mums ir uh, tāda atkāpes no Māstrītas līguma nav iespējams. Mēs nonāk, nonāksim pie lielākas politiskās integrācijas Eiropā nekā tagad, un mans ierosinājums būtu nonākt pie kaut kā, ko varētu saukt par Eiropas Savienotajām valstīm. Tika minēts arī republikas jēdziens, vienalga. Bet, vārdu sakot, ir jārada šis uh, garantija apdrošināšanas nolīgums, citādāk tas nedarbosies. Bankas uh, Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mums ir nepieciešama kopīga uzraudzības iestāde. Vai tā varēs būt ECB? Apšaubos to, jo, ir, jo šī ECB ir daļa no jā, pašreizējās problēma, problēmas. Viņi ir kapitāla tirgus cilnieki un viņi nebūtu pareizā īstā institūcija, kur varētu pieņemt objektīvu lēmumu par to, vai banku glābt vai nē ja mēs runājam par banku rekapitalizāciju, notiek lieli, liels diskusijas, lieli strīdi. Arī manā valstī ir ļoti eh, liela eh, pretenzijas 500 ekonomisti ir parakstījuši divas atsevišķas petīcijas, par to es varētu iedzināties šajā jautājumā, bet nu to nedarīšu tagad. Zudusī, zudusī paudze. Patiešām šāda zudusī paudze pastāv, kādēļ tā ir zudusi. Tas ir tādēļ, ka konkurēt, konkurētspējas situācija ir ārkārtīgi slikta atsevišķām valstīm. Un tā radās no šī uh, kredītu inflācijas burbuļa, kas sākās jau 95. gadā līdz pat krīzē. Ja mēs tagad atceramies krīzi, nebija, nekā, nebija iespējas no tās izvairīties. Vairāk minētāji pieminēja vienu reformu, citu reformu. Dariet to, uh, bet neuzskatiet, ka šīs reformas spējas uzlabot konkurētspēju, nesamazinot cenas. Tas visas reformas darbojas ar cenu samazināšanas palīdzību. Un, ja tiek samazināts algas, var samazināt cenas, tad jūs esat konkurētspējīgāki un varat pārdot savus produktus. Tā darbojas šīs reformas. Tās ir nepieciešams. Bet ir cilvēki, kas uzskata, ka ir nepieciešama papildu kanāli, ka varētu būt um, vairākas iespējas, ko izmain, izmantot, reformas izmantot un kas kaut kādā maģiskā veidā radīt konkurētspēju. Atvainojiet, bet konkurētspēju var uzlabot un palēnāt tikai ar cenu pielāgošanu. Un tas ir jāsaprot. Ja mēs runājam par uh, pieprasījumu palielināšanas uh, pasākumiem, uh, šis nav īstais risinājums. Ir jāveido E, jauns pamats, un tādēļ ir jāuzlabo konkurētspēja, cenas ir jāpielāgo produktu kvalitātei, tiem ir jābūt vērstiem pret konkurentiem tirgū, un tas ir dzinējspēks jebkurā ekonomikā. Un šī ir tieši tā problēma, kura ir tātad iesprostojusi uh, atsevišķas valstis dienvidu Eiropā. Es skatu ka katras valsts paturēšana Eirozonā ir grēks pret Grieķijas cilvēkiem, jums būs zudusī paudze. Kādēļ viss to dara? Tas nav dēļ cilvēku dēļ, tas ir kapitāla tirgus dēļ, jo visi zina, kamēr vien Grieķija paliks, tad Grieķijas uh, parādzīmju uh, īpašnieki var būt droši, ka viņi saņems savu naudu atpakaļ. Tad katrs gads, kamēr Grieķijā paliek Eirozonā, tas ir vēl viens gads, kad finanšu tirgus investori var būt pārliecināti par to, ka atgūšu savu naudu. Grieķijas cilvēki, manuprāt, ir ķilnieki. Šajā situācijā viņi ir kapitāla tirgus ķilnieki, un es domāju, ka mums to nevajadzētu darīt. Vajadzētu rast labākas iespējas, varbūt tādu pagaidu izstāšanās ar atgriešanās biļete. Varbūt tā būtu labāka iespēja Grieķijas cilvēkiem atbalstot šos pasākumus ar saprātīgu importu, ar nepieciešamās palīdzības sniegšanu banku sektoram un tā tālāk. Ja jūs izmantotu pagaidu izstāšanos, es tiešām uzskatu, ka tā būtu labāka stratēģija cilvēkiem. Tā būtu labāka nekā, ja tiek piespiest stagnācija, kas valsti iespējams var novest pie pilsoņu kara nākamo 10-15 gadu laikā Daži cilvēki mēģina paveikt neiespējamo, un manuprāt, tas ir liels grēks pret attiecīgo tautu. Tik uzdoti vēl daži jautājumi. Viss šī uh, situācija Eiropā, kā tā radās. Tā notika tādēļ, ka bija pārāk liela kapitāla kustība Eiropā. Tas bija ļoti uh, noderīgs izaugsmēji Eh, dienvidos, pat tomēr situācija attīstījās par daudz, tika radīti nekustamā īpašuma burbuļi, un tas krietni pārsniedza līdzsvaru punktu. Ja mēs būtu šai kapitāla kustībai ātrāk uzlikuši bremzes, tad nebūtu radies, radušies šie burbuļi, nebūtu radies burbulis, un tas nebūtu pārsprādzis. Un tur arī ir problēma, ka mums ir pārāk daudz tātad šīs. Uh, šis dzinējspēks Eiropā notika. Un, uh, bet kapitālisms jau nevar eksistēt, ja pārāk tiek uh, bremzēti investori. Uh, investori ir jātur spirglēm, lai viņus tad interesē, kas notiek ar viņu in investīcijām. Tas arī ir dzinējspēks kapitālismam, bet tas, ko mēs pašlaik darām Eiropā, tas nedaudz atšķirās. Mēs mākslīgi radam drošību. Uh, Esam to darījuši jau no paša sākuma brīža, kad eiro tika ieviests, un tas arī noveda pie visa šī sajukuma un visas šīs situācijas. Algas. Es piekrītu, mums ir nepieciešams augstāks algas Vācijā. Vācijā nepieciešama šī inflācija, bet jūs nevarat diktēt inflāciju. Ja jūs tikai palielināsiet algas, tad tā būs tāda vienpusēja politika jūs tad virzaties uz priekšu šajā, uh, uz augšu šajā nodarbinātības līknē, ir jāmeklē citi veidi, kā palielināt uh, algas, proti caur paaugstinātu pieprasījumu. Un paaugstināts pieprasījums rodas no tirgiem, jo tagad valsts vēlas investēt Ziemeļa Eiropā pēc tik daudziem gadiem, kad tas netika darīts tagad. Uh, palielinās investīciju apjoms ziemeļu, ziemeļa Eiropā, kas arī novad paaugstināta pieprasījuma un paaugstinātām algām. Un tagad Vācijā 15 gadus pēc nekustamā īpašuma cenu uh, samazināšanās šīs cenas atkal paaugstinās. Un, ja tā, tā nebūtu, tad. Uh, pat ja mēs aplūkojam no Eh, abiem šiem skatpunktiem. Eh, tas tad palielina kopējo situāciju, bet paaugstināt algas gluži tāpat viens nenotiks. Jums jāuzdod saviem jautājums, kā paaugstināt algas. Un daudziem politiķiem acīm redzot nav pilnas izpratnes par to, kas notiek ekonomikā. Lagardas kundze teica, ka jums ir jāpalielina algas, lai eh, samazinātu tekošā konta deficītu. Es domāju, ka viņa ir pilnīgi uh, Viņa pilnīgi maldās šajā analīzē un aprakstā viņai, viņai tiešām nav nekādas taisnības. Es nedomāju, ka viņa ir ekonomista. Paldies! Last, but by no... Paldies, un tad pēdējais, bet nebūtu nemaz svarīgākais nākamais runātājs Timbokungs. Es gribu atgriezties pie viena punkta. Es domāju, ka ekonomika ārkārtīgi bīstami, ja tīpaši makroekonomikā paļauties uz metaforām. Te tika izmantotas dažādas uh, metaforas lūk, šis slimais zobs, tad iedzeram precēpu līdzekļu, bet tas neizā, neizārstē zobu. Nu, bet tad nevar, nevar jau, piemēram, arī slimam pacientam, piemēram, uzlikt diētu, tad viņš beigās nomirs, nomirs nevis no slimības, bet no diētas jau tāpat jau būs novārts. Nu, arī tad tā var teikt. Gribu vērst jūs uzmanību uz vienu faktu. Mums makroekonomikā ir vajadzīga tāda analīze, kuras pamatā būtu fakti. Un šodien mums ir arvien vairāk pierādījumu, kas liecina par to, ka fiskālie multiplikātori ir ārkārtīgi augsti, un to vērtība šodien eh, tiek lēsta uz eirozonai kopumā 1,3 un 1,6. Atsevišķām valstīm, kā piemēram Grieķijai, Portugālei, Spānijai, šis rādītājs ir vēl vairāk kā 1,5, tas apmēram līdz pat 2 ir um, starptautiskajā valodas formulā viens otrs pat lēš, ka atsevišķās valstīs konkrētiem pasākumiem šis multiplikātora faktors ir pat tik augsts kā skaitlis trīs. Man bija diskusijas ar Marko Butī no komisijas, un šobrīd komisija um, skatās uz tiem, kas lūk, uh, ir tādi, kas atpaliek. Bet tagad komisija saka, lūk, multiplikātoru ir apmēram no 0,7 līdz 1,2. Tās ir augsts, tas ir tie lieli skaitļi. Un tāpēc tajā brīdī, kad nosaka fiskāls ierobežojums ar šādiem multiplikātoru faktoriem, nonākam pie recesijas. Ir zināmas zīmes, ka eksports, piemēram, Spanijā, Portugālē palielinās apjomos, jā, bet neskatoties uz to, bezdarbs joprojām pieaug un izaugsme joprojām izrāda recesijas pazīmes. Tad kāpēc, kāpēc ar zināmiem pieaugumiem konkurētspējā, kāpēc ar pieaugumiem eksporta apjomos tomēr joprojām ir tik ārkārtīgi liela recesija? Nu, jums ir šis jautājums jāuzdod, jāpēta tas un jāpieņem šis uh, multiplikātoru faktoru esamības fakts. Un tāpēc Fiskālā eh, taupība ir ļoti uzmanīgi vērtējums jautājums. Ir jāņem vērā arī to, ka var būt ilgtermiņa efekti. Eh, šādi, šādi multiplikātori efekti var būt arī ilg, ilgtermiņā. Nu, piemēram, var teikt, lūk, jāsamazina valsts izdevumi tā, lai būtu vairāk uh, vietas privātām eh, darbībām un iniciatīvām. Zināmā mērā tā ir taisnība, protams, bet to nevar, bet nevar pateikt tā, ka, lūk, no nulles punktu pēkšņi iz, izveidosies eh, ekonomika. Ir vajadzīga infrastruktūra, ir vajadzīga pētniecība. Un šie, šīs nianses eh, turpmāko desmit gadu laikā, ja tās ignorēs, nu, radīs milzu zaudējumus. Jāmeklē citādi risinājumi. Un vēl par konkurētspēju vēl viens uh, komentārs no manas puses šoks, ko piedzīvoja Eirozonas ekonomika, eh, nu šobrīd novedis pie kaut kāda zinām līdzsvara atjaunošanās. Protams, ir milzīga starpības starp Vāciju un Spāniju, piemēram, bezdarba līmenī. Un tas arī kaut ko maina cenu ziņā. 20% nebūtu nav tik ļoti daudz šai ziņā. Ar tādiem saprātīgiem elementiem, saprātīgām ekonometrikas datiem varam gadīt, ka turpmāko desmit gadu laikā cenu līmenis izlīdzināsies. Un tāpēc varbūt e, konkurētspējas stāsts e, vairs nebūs tik aktuāls, bet es gribu norādīt šeit uz vienu lietu. Konkurētspēja jau nav tikai jautājums par relatīvām cenām eirozonā iekšienē. Te runājam arī par eiro spēku, par to neviens šodien nerunāja. Bet krīze, finanšu krīze, banku krīze Eiropā, visa šī valstu parādu krīze, ja tā būs beigusies, kas notiks tālāk? Eiropa ieņems spēkā, jā. Ja? un visa konkurētspēja, kas šobrīd pieņem spēkā nu, uz bezdarba pamata un tā tālāk, atkal pazudīs, tāpēc, ka eiro pieņems spēkā. Un kas tad ir, kas tad ir šī pretreakcija? Deval, dolāra devalvācija. Un tā rezultātā atkal ASV konkur, iegūs konkurētspēju. Un nerunājot par eiro, nerunā, ne, neizstrādājot darba programmu šai ziņā, mēs vienīgi tikai dodam priekšrocības ASV, kuru konkurētspēja atkal pieaugs. Skatoties uz Eiropas iekšieni, nu, varam tikai tad, ja esam pilnīgi traki. Paldies! Paldies, saka priekšēdētāji. Līdz ar to esam noslēguši šīs dosku, diskusijas arī šajā panelī. Jūs jau zinat, ka pulksten septiņos paredzēts kopējas vakariņas. Un, ja jūs nezināt, kur jums jādodas, tad pavaicājiet noteikti kādam te vietējiem deputātam, tas jums pastāstīs. Priekšādātāji saka paldies par tūkiem, tūki saka paldies par klausīšanos. Un lai visiem lielisks vakars, runātājs saka paldies arī runātājiem. Paldies!